everybody to. Lab, labdien! Gribētu lūgt visus ieņemt vietas. Can I welcome you to the meeting? Gribu jūs visus laipni aicināt šeit sanāksmē šorīt. Man ir pāris nelielu paziņojumu pirms turpinam darbu. Un pie stasnīja ziņojuma pirmām kārtām gribēju informēt, ka šodienas sanāksme tiks translēta Eiroparlamenta tīklā. Lūdzu, ņemiet to vērā. Otrām kārtām vakardien koordinātoru sanāksmē tika pieņemti dažādi lēmumi. To saraksts tiks jums izdalīts, ja jums nav ierobežu kādu iebildumu, tad uzskatīsim šos lēmumus par pieņemtiem. Gribēju tikai pārliecināties, ka visiem līdz ir viņa balsošanas kartes, jo šodien mums notiks iespējams arī elektroniskā balsošana. Lieliski. Nu, un tātad pārējiem tālāk pie nākamā darba kārtības punkta. Tas ir pūkstens, punkts numur 7, 2010. gada budžets, trešā iedaļa komisija. ziņu, balsis un atzinumi, kas saistīti ar budžeta procedūru, tā tad ir mūsu priekšā un pirmā, tā tad ir komisija kas attiecas uz procedūru, tad grozījuma iesniegšanu jānotiek līdz, bija līdz 12. augustam. Grozījumi varēja tikt iesniegt jebkurā valodā, un līdz 25. augustam eh, varēja iesniegt grozījumus arī angliski, tikai angliski. Atzinumu sagatavoja Pīters Stasnīs. Pīter, vai jūs lūdzu nepastāstīt mums par šo atzinumu? Jā, paldies priekšādātā. Kā jau jūs minējāt, grozījuma iesniegšanas termiņi nebija tie paši ērtākie, bet, nu, laimīgā kārtā mums tomēr viss izdevās veiksmīgi pabeigt. Es biju apmierināts. Mēs zinām, cik ļoti svarīgi strādāt pie budžeta, un zinām, ka šis lēmums, šie lēmumi nevar gaidīt. Runājot par sadaļu komisiju, var izteikties pavisam īsi. Inte visu gadu, iepriekšējā gadu laikā ir bijuši noraizējušies pārsvarā par divām lietām. Pirmām kārtām vēlējāmies pārliecināties, lai ir adekvāts finansējums jomās, kas ir Inta kompetencē, un otrām kārtām mums svarīgs jautājums par to, ka Inta saņem savlaicīgu un saprātīgu informāciju par šādu finansējumu, par finansējumu, kas, un šī informācija vajadzīga no vienas puses, lai izvērtētu finansējumu līmeņa adekvātumu, uh, un otrām kārtām nepieciešams, nepieciešama informācija, lai mēs varētu izvērtēt, cik adekvāti finansējums tiek tērēts. Nu, tādas ir šīs, tādi ir šie jautājumi, ko arī savā atzinumā apskatu. Gribu pateikties visiem kolēģiem par konstruktīvo sadarbību, par jūsu ierosinājumiem un grozījumiem. Sāks uz budžeta grozījumiem lūdzu ņemiet vērā, ka es atbalstu Davida Mārtina grozījumu 6801 un paldies par uzmanību. Thank you, Peter. Paldies, Pīter, saka priekšsādātājs. Nu, neredzu, ka vēl kāds vēlētos izteikties, un tad pāriesim pie balsojuma. Tātad vispirms 6804. Kas par? Pret? atturs pieņems. Nākamais 6801 grozījums par pret atturs pieņems. Nākamais, nākamie divi grozījumi - 6802 un 6803. Kas par? pret, atturs, noraidīts. Nākamie 6805 un 6807. Nē, tikai 6805 atvainojas priekšsādātājs. Tātad 6805. Kas par? Pret? Atturs? Pieņems. 6807 līdz ar to atkrīt. 6808 par pret atturs pieņemts. Arī nākam 6809 atkrīt, un tagad gala balsojums par atzinumu par pret atturs pieņemts. Vai vēlamies balsot ar elektronisku pašu atzinumu? Nē, šķiet tas nav vajadzīgs. Pārējiem līdz ar to tālāk pie balsojuma saraksta par atzinumu projektu par vispārīgā budžeta projektu 2010. gadam. Pīter, mēs varam pāriet vienkārši uzreiz pie balsojuma, ja jūs gribat izteikt kādus komentārus. Jūs gribējāt gan kaut ko teikt, lūdzu, pavisam īsi priekšādātāju, pavisam īsi ievads varbūt, tā lai visi saprot, par ko ir runa. Mūsu komitejas atbildība, kas attiecas uz Eiropas parlamenta budžetu, ir saistīta ar ārējām rīcībām PTO ietvaros delegācijas, parlamentārās konferences, PTO ietvaros un savā atzinuma projektā esmu iekļāvis trīs mērķus. Pirmām kārtām īsi uzsvērs un paskaidrojas darbības, kas tiek īstenotas Eiropas parlamenta ietvaros saistībā ar parlamentārajām konferencēm PTO. Tas ir pirmajos trijos punktos, par to runāju. Pēc tam vēlamies pārliecināties, lai ir tāda pastāvīga nākotne finansējumam šādām darbībām. 2010. gadā būs vismaz viena ikgadējā parlamentārās konferences sanāksme PTO Tā notiks vai nu paralēli PTO ministru sanāksmē, ja varbūt atšķirīgā laikā. Tas būs atkarīgs no Dohas raunda rezultātiem, vai nu Briselē vai Ženēvā. Būs divas eh, va vadošās komitejas sanāksmes Ženēvā, un visiem šīm sanāksmēm vajadzīgs atbilstīgs finansējums. Mums jāpārliecinās, lai tiek nodrošināta attiecīgi piešķīrumi, nodrošināt parlamentu pārstāvju klātbūtni šajās sanāksmēs, delegācijas klātbūtni, un eh, lai finansējums nosedz visus ceļojumus ceļojuma, iz, ceļojuma izdevums un eh, komandējuma izdevums. Tātad šajās sanāksmēs. Nu, varam turpināt tālāk ar balsojumu. Thank you, Peter. Paldies, Pīter, saka priekšādātājs komentāru acīm redzot. Nav pāriem pie balsojuma. Pirmais grozījums. Kas par? Pret? Atturs. Nav skaidrs, balsosim elektroniski, tā tad jāpārbauda. Those in favor. Nu, tā tad uh, eh, ievietojam kartes. Yeah. Right. Okay. Have you all voted? Vai visi nobalsojuši? Vote closed. Beidzam balsot. Nē, atvainojiet, nē, nē, tomēr nav vēl noslēdzies balsojums. Right. Vēl vienreiz tātad. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Pavaicāšu. Pīter, jūs nesat nobalsojis vēl. Būtu diezgan liederīgi, ja arī atzinuma sagatavotājs balsotu par šo atzinumu. Just... Varbūt vienkārši vienu vietu aizjams, Pīter, es varu ievietot savu balsošanas karti, jā. Lieliski. Right. Everybody voted, just check. Visi nobalsojuši, tātad vēlreiz tikai gribu pārliecināties, ka visi nobalsojuši. Nu jā, tas droši vien tāpēc, ka pirmo reizi balsojam elektroniski.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 par kuru grozījumu tad mēs balsojam, par pirmo vai par otro? Par pirmo joprojām, saka priekšādātājs. Balsojums nenotika vēl īsti. Par pirmo grozījumu. Vai visi nu ir nobalsojuši? Ļoti labi, lieliski balsojumu beidzam, slēdzam. 8 par 12 pret. Well, 8 in favor, 12 against. Nine. Nine. Deviņi tātad par acīm redzot vēl viens. Vai ir kāds, kas nenobalsoja? Un ka vai kam nav balsošanas kartas? Tātad deviņi par un 12 pret. Nu, tik un tā grozījums ir noraidīts. Okay, we go to the next. Right. Amendment. Lieliski. Otrais grozījums. Par. Pret atturs pieņems. Trešais grozījums par pret atturs pieņems. Un tagad balsosim par atzinumu projektu grozītā versijā. Tas ir par ziņojumu. Tātad balsosim, kas par? Pret? Atturs. Pieņemts. Un tagad pie gala ziņojuma pārējiem pie atzinuma projekta. Tātad atzinuma projekts, un darīsim, un šo balsojumu īstenosim elektroniski. Tātad visi. Tātad šī ir pirmā sadaļa Eiropas parlamenta budžets. Atzinuma projekts. Par 2010. gadu Es atvainojos, tātad elektroniski balsojam. Vai visi ir nobalsojuši? Lieliski. Beidzam balsot. Nu, 22, 22 balso, 22 pie, par. Tātad pieņemts vienprātīgi. Paldies, Pīter, līdz ar to balsošana ir beigusies. So now on to item 8, aren't we? To item 9. Right. Can we now move on to... Pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta, tas ir devītais punkts - ekonomisko partnerattiecību nolīgums ar Kariforum valstīm. AKK valsts un Eiropas komisija nolēma noslēgt jaunu tirdzniecības līgumu, kas atbilstu PTO noteikumiem, tādējādi aizstājot vienpusējo tirdzniecības preferenču režīmu, ko Eiropas Savienība bija piešķīrusi AKK valstīm tobrīd. Tātad šīs EPAS, jeb EPN, ir nolīgumi, kas jāslēst ar Eiropas kāru, e ar EK un AKK valstīm, lai veicinātu tirdniecību visās jomās, kas ar to saistītas. Sarunas par jaunajiem EPN tika uzsāktas 2002. gadā, un to mērķis bija nu, noslēgt sarunas līdz 2007. gada beigām, Nu, tagad 2008. gada janvārī PTA eh, nolī, pa, nolīgumi starp Eiropas Savienību un AKK valstīm beid, beidz eh, būt spēkā. Vairāk nolīgumi tika noslēgti, tika parakstīti pagaidu EPN ar vairākām valstīm partnerības nolīgumi tiek slēgti par precēm un to tirdzniecību, lai nodrošinātu šo tirdzniecību ar Eiropu. Kopš 2004. gada Inta komiteja ir sekojusi cieši līdz šīm sarunām. Ir organizēts sanāksmes aizslēgtām durvīm, ir bijušas tikšanās ar vēstniekiem no attiecīgiem reģioniem, ar civilās sabiedrības pārstāvjiem. 25. martā parlaments pieņēma astoņas rezolūcijas, viena attiecību uz katru no EPN, nu, parādot savu nostāju attiecībā uz joprojām turpinošamies sarunām. Manās piezīmēs gan nav teikts, ka mums turklāt bija arī milzīga cīņa ar attīstības komiteju par kompetenci sadalīšanu, par to, cik liela ietekma šeit ir attīstības komiteja, cik mums. Es šķiet, ka šo cīņu būsim uzvarējuši, bet, nu, tomēr vēl mazliet ir jāpacīnās. Mēs labprāt gribētu uzklausīt komisijas pārstāvi, lai tas mums pastāst par to, kā tad ir pašreizajā situācija ar EPN šobrīd attiecībā uz kariforumu valstīm. Un it īpaši, kāda tad ir situācija saistībā ar institucionālajām struktūrām, kas izveidotas šajā saistībā. Un tāpēc tagad došu vārdu komisijas pārstāvim Zambetī kungs. Pavīglī Zambetī. Es atvainojos, ja nepareiz izrunāju jūsu uzvārdu. Bet lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji. Kā jūs atminaties, ar Kariforum valstīm tika parakstīts pagaidu partnerības nolīgums pagājušas gadu. Noteikumi tika piemērāti Piemērot, ka pagājušā gada decembrī Eiropas parlaments arī piešķīra savu piekrišanu, šī gada sākumā Nacionālajā parlamentā no abām pusēm turpina nacionālās ratifikācijas procedūru attiecīgajos nepieciešamos gadījumos. Kareforum valsts savukārt no savas puses uh, domā par to, kā organizēt savu struktūrālo pusi, lai šos līgums, nolīgums īstenotu. Viņi organizē pārvaldības struktūras, veidotās, reģionālās sistēmas tiek precizētas tīpaši attiecībām starp Karikom valstīm un Dominikāns republiku. Ceram, ka pirmā kopējā ministru padome nolīguma ietvaros notiks šoruden. Turpinam darbu pie šīs sanāksmes organizēšanas, īpaši pie reglamenta izstrādāšanas šai institūcijai. Gribēju vēl piemetināt, ka strādājam arī pie tā, lai atbalst, atbalstītu īstenošanas procesu. Tas sākās jau jūlijā. Pārskatām ceļu karti, kas sagatavot, lai palīdzētu kariforumu valstīm nolīguma īstenošanā. Darbs turpinās Nolīgums tiek jau piemērots, un noslēgumā gribētu jums atgādināt, cik ārkārtīgi svarīgs ir 231. pants šai nolīgumā Eiropas parlamentam, jo tur tiek teikts, ka kar, Kariforum un e kā parlamentārā komiteja eh, ir atkarīga no Eiropas parlamenta un no Kariforum valstu parlamentiem. Tātad tie ir parlamenti, kas nodrošina šīs komitejas, pārvaldības komitejas darbību. Jū, David. Paldies, David, jums vārds. Thank you, Chair, as you know. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju informēt jaunos deputātus, ka es biju referents par uh, Kariforum valstu uh, EPN. Man šķita, ka debatas Uh, viss sagatavošanās darbs uh, uh, šeit parlamentā tika veikts ļoti labi, un mums bija tādas lielas iekšējas nesaskaņas, un varētu teikt pat tādas ideoloģiskas viedokļa atšķirības, bet mēs tomēr panācām vienprātību. Un mums izdevās saskaņot arī citu institūciju viedoklis ar mūsējo. Mēs esam saņēmuši solījums no komisijas un padomas un attiecīgi devām savu piekrišanu šo kara fórumu EPN slēgšanai. Bet ar šiem solījumiem nepietiek no komisijas un padomas, ir nepieciešams, lai šie solījumi arī tiktu pildīti. Pirmajā fāzē, kā jau es teicu, sarunas bija, manuprāt, ļoti veiksmīgas, bet otrā fāze šo nolīgumu ieviešana un ieviešanas uzraudzība būs ārkārtīgi sarežģīts un grūts darbs, jo šie nolīgumi, kā es teicu, ir ļoti sarežģīti, detalizēti, un ir daudz dažādu pantu, kurus var dažādi interpretēt. Dažādi teikumi, termini tiek atšķirīgi interpretēti. Domāju, ka mūsu komitējai turpmāko piecu gadu laikā būs ļoti daudz darba, jo galvenais mūsu mērķis bija panākt solījumu no komisijas, ka šie ekonomisko partneru attiecību nolīgumi nebūs vienkārši tāds rutīnas darbs, kas tiks turpināts, bet tik tiešām jānodrošina, lai šie nolīgumi veicinātu attīstību. Un nekādā gadījumā nedrīkst turpināt tādā rutīnas veidā šos nolīgumus, ja tie kaut kādā veidā kaitē valsts attīstībai. Tātad, manuprāt, ir nepieciešams ļoti detalizēts novērtējums par to, kā šī ekonomisko partneru attiecību nolīguma darbojas. Un es domāju, ka mūsu komitejai ir jānodrošina tas, lai mums būtu regulāri kontakti ar komisiju turpmāko piecu gadu laikā un lai mēs arī saņemtu ziņojumu par šiem nolīgumiem, un to mēs varētu izskatīt mūsu komitejā. Priekšsēdētāji, jūs jau norādījāt, ka saistībā ar šiem EPN mēs eh, arī kontaktējāmies ar pilsonisko sabiedrību Un varbūt attiecīgi to arī vajadzētu informēt par to, kā šī nolīguma darbosies. Kopīgā parlamentārā komiteja, kā jau jūs norādījāt, būs galvenā struktūra, uh, lai izvērtētu šos nolīgumus. Šī struktūra tiek, palīdz, tiek paredzēta um, pantā 231. Jūs, kā jau norādījāt, izstrādājāt ziņojumu par uh, vispārējo pieeju uh, EPN nolīgumiem, pirms mēs ķeramies pie individuāliem nolīgumiem, un šajā ziņojumā mēs paudām aicinājumu izveidot parlamentāro komiteju. Par to lēmums nav pieņemts, vienošanās nav panākta. Mēs tagad centīsimies tomēr, lai tā tiktu izveidota. Tad attiecīgi nāksies uh, runāt par tās locekļiem. Mans viedoklis ir tāds, es pārskatīju koordinātoru ziņojumu šorīt, un man šķiet, ka mūsu domas ir virzījušās līdzīgā virzienā, ka ir nepieciešams viens uh, uh, parlamenta deputāts uh, šajā komitejā uh, uz vienu valsti. Šobrīd ir 14, bet varētu būt 15 uh, šīs kara fóruma valsts. Bet, uh, ja pastāvētu uzskats, ka vajadzētu diviem deputātiem pārstāvēt katru valsti, tad, eh, protams, mums to nāktos dubultot. Es domāju, ka eh, šī komiteja varētu darboties veiksmīgi 20-30 cilvēku sastāvā, bet jautājums, protams, ir par to, kā tiek pārstāvēts dažādas valsts un valstu grupu intereses. Tātad šobrīd šis nostādījums ir tāds, ka viens deputāts varētu pārstāvēt uh, vienu uh, Karību jūras reģionu valsti. Sarežģīts jautājums būs tas, kā mēs izveidosim šo Eiropas parlamenta delegāciju. Es atkal neap, negribētu apšaubīt nekādā veidā koordinātoru lēmumus, un es redzu, ka koordinātori ierosina desmit eh, četri, tātad desmit no. Tad attiecīgi desmit un četri uh, deputāti, uh, deviņi 5 vai 104. Šis atlīmes, manuprāt, šķiet tāds diezgan uh, loģisks. Un uh, tirdzniecības komiteja šajā jautājumā ir vadošā, un uh, tirdzniecības jautājumi arī ir svarīgākie šajā nolīgumā, tāpēc arī pārstāvniecība viņiem būtu lielāka. Mums ir nepieciešams tikt ar parlamentāriem kolēģiem no uh, šīm. Uh, Eh, Karību jūras reģionu valstīm, tātad ne tikties ar valdības pārstāvjiem, bet tieši ar parlamentu pārstāvjiem no šīm valstīm. Tie arī svarīgākie komentāri no manas puses nav nozīmes izskatīt ziņojumu, kas jau agrāk tika apstiprināts. Eh, Komisija ir norādījusi, ka tā centīsies pildīt mūsu paustās prasības, bet, kā es teicu, tagad svarīgākais ir veikt šo uzraudzību, un šī uzraudzība būs mūsu darbs turpmāko piecu gadu laikā. Mums vajadzētu plānot, kad mēs un kā mēs veiksim šo piecu gadu darbības pārskatu. Tur ir iespējams izvēlēties dažādus datumus, teiksim, atskaites datums varētu būt, kad par šiem līgumiem panākt vienošanās, vai arī, kad tie tika parakstīti. Man šķiet, ka 2008. gada oktobrs varētu būt loģisks atskaites punkts, sākuma punkts šai izvērtēšanai. Uh, Tātad mums vajadzētu prasīt, lai apmēram 2013. gada oktobrī parlamentam tiktu iesniegts no komisijas puses pārskats par šo nolīgumu izpildi. Paldies, Dēvid! Gribu vienīgi atgādināt, saka priekšsēdētājs, lai ko mēs darītu ar jūsu ziņojumu par kariforumu, tas būs zināms precedents attiecībā uz citiem nolīgumiem. Tātad šis desmit četri ministra kārviem. gribētu vēlreiz izteikties, vai tas nav nepieciešams. Ja nē, tad, Deivid, es gribu pateikties par šo darbu. Tie, kas ir strādājuši pie EPN uh, vairāk gadu laikā, mēs zinām, ka mēs esam lielu darbu ieguldījuši šajā jautājumā. Mūsu komitejai, manuprāt, vajadzētu tiešām pozitīvi novērtēt pašai savu darbu par līderu lomu šajā darbā. Es domāju, ka mēs esam principā vadījuši arī komisijas darbu šajā sakarībā. Eiropas parlamentam par šādu darbu tik tiešām vajadzētu lepoties. Tā ka vēlreiz liels paldies. Ļoti labi. Ja nav nekādi komentāri, tad mēs varam. Tā tad mēs varam pāriet pie iepazīstināšanas ar ad hoc delegācijas vizītes rezultātiem. Tas ir par uh, darba semināru uh, ekonomisko partneru attiecību nolīgumu jautājumos, uh, kas notika Adisa Bebā. Kopš 2004. gada Inta komiteja ļoti aktīvi ir uzraudzījusi EPN izpildi Deivids un arī es, jo mēs jau par to iepriekš runājām. Tā vietā, lai lasītu visus, kas man šeit ir priekšā, es gribētu norādīt, ka Ā, tomēr ir priekšsēdētājs saka, jā, mūsu vidū ir uh, cilvēks, kas ir tieši darbojies ar šiem jautājumiem un kas arī piedalījās šajā darba seminārā par ekonomiskajiem partnerattiecību nolīgumiem Adisa Bebā. Tātad liels prieks redzēt jūs uh, mūsu vidū un mēs ar lielu interesi uzklausīsim, kas jums būtu šajā sakarībās stāstāms. E, muchas gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētājs. Es uzstāšos spāņu valodā. Tik tiešām man bija tas gods pārstāvēt šo e, komiteju un parlamentu, e, ņemot e, vērā to, ka arī pil... e, tas sakrīt ar brīdi, kad beidz Eiropas e, vēlēšanas, e, un tajā brīdī to, to nevarēja īstenot. Es atrados Adisabebā jūlija beigās, Adisabebe ir galvaspilsēta Āfrikā, un. E, E, konkrēti šeit bija runa par EPN. E, tā bija sanāksme, kurā piedalījās cita starpā daudzu Āfrikas parlamentu pārstāvji, e, Panāfrikas parlamentu pārstāvji un pilsoniskās sabiedrības pārstāvji. Ļoti īsi mēģināšu jūs iepazīstināt ar uh, pasākumu norisi. Vēlos darīt zināmu, ka uh, Eh, papildus tam, kā eh, es eh, pārstāvēju šo komiteju un parlamentu. Arī jāpiemin tas, veik, tas darbs, ko ir veikuši iepriekšējie sasaukumi, un es gribētu runāt arī par jautājumiem, kas nebija manā kontrolē. Gribu pieminēt Donatellas Prīmas lielo palīdzību savā darbā, un pateicoties arī viņas sniegtajam ieguldījumam, es varēju ļoti daudz apgūt par šiem tematiem. E, es uzstājos par EPN jautājumiem un gribu to e, vēlreiz uzsvērt, tāpat arī es runāju par Sterdī kunga lomu e, šajos Eh, notikumos un eh, par EPN eh, visumā. Un vēlos sacīt, ka no Āfrikas Savienības komisijas puses reakcija bija ļoti pozitīva, runājot par mūsu vizīti. Protams, ka jāapzinās, ka Mēs pavisam nesen e, Intā un parlamenta pārstāvji apzināmies, ka šis, e, visi šie pasākumi notika pavisam neilgi pēc e, Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un runājot par EPN, vēlos sacīt, ka bija ļoti svarīgi skaidrot parlamenta lomu un cik tā ir nozīmīga EPN ieviešanā kā arī to, ka mūsu komitejas darbs ir uh, lai varētu veicināt reģionālo integrāciju Āfrikā un arī, lai varētu um, nodrošināt eh, pakāpenisku AKK valstu ekonomiku, pakāpenisku integrēšanos pasaules ekonomikā. Eh, pilnīgi dabiski atbalstot arī e, noturīgas, ilglaicīgas ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanu. Tāpat arī jāpiemina mērta rezolūcijas, ko jūs pieminējāt, Sterdīs kungs, un es atgādināju arī to, ka parlaments vienmēr ir klātesošs šī veida sarunās. Un arī uzsvēra to, cik ir svarīga parlamenta joma, tā jāpiemēram, ka ka, ja, ka mēs varētu noturēt regulāras sēdes starp komisiju, starp komiteju parlamentu Eiropas komisiju, šis jautājums arī tika atzīmēts, un tāpat arī atzīmēju, ka mūsu eh, komiteja aicināja izveidot kopīgās starpparlamentārās sanāksmes konkrētos jautājumos starp mūsu komiteju un reģioniem, ar kuriem tiek apspriesti EPN. Tālāk attiecībā uz to, ko pilsoniskās sabiedrības pārstāvji un konkrēto atsevišķu Āfrikas eh, valstu parlamentu pārstāvji un Āfrikas parlamentu pārstāvji klāstī gribu norādīt, ka tika uzstāts lielā mērā uz to, cik svarīgi ir iesaistīt nacionālos parlamentus un pilsonisko pārstāvju, eh, pilsonisko sabiedrību pārstāvjus, kas, ir ļoti, kas bija ļoti labi pārstāvēti. Adis Abebā un kuri tik tiešām pārzina šo tematu, e, viņi ļoti lielā mērā uzstāja šo jautājumu un e, izcēla un norādīja uz parlamentu lomu šajā jautājumā, kā arī e, kritizēja Eiropas komisijas lomu attiecībā uz EPN. Tāpat arī šajā, šajā pasākumā tika eh, bieži pieminēts Mendelsons, eh, kas bija ļoti bieži vien kā uzbrukuma, tieši uzbrukuma eh, objekts. Un tika pieminēta tāda kā džentlmeņa vienošanās, ka mēs nepieļausim Mandelsonu klātbūt šeit. Tāpat arī mums bija divpusējās sanāksmes ar atsevišķiem dalībniekiem, ar Panāfrikas parlamentu pārstāvjiem, kuri nāca klājā ar priekšlikumu, kas, manuprāt, bija ļoti piemērots. E, konkrēti tas, ka, lai mums varētu notikt regulāras sanāksmes starp e, e, attiecīgo komiteju un un Pan-Āfrikas parlamenta tirzniecības un imigrācijas dienesta pārstāvjiem, lai mēs varētu runāt par to, kā tālāk tiks attīstīta EPN un citi jautājumi, kas mums kopīgi interesē. Lai es jūs pārāk eh, nenogurdinātu ar šo izklāstu, es gribētu pieminēt vēl to, ka no Āfrikas puses eh, mēs varējām lielā mērā vērot to, ka Eh, tik sagaidīts, ka EPN varētu ļoti lielā mērā palīdzēt Āfrikas ekonomikas integrācijai, un tas varētu būt patiesi instruments, kas varētu palīdzēt nodrošināt eh, noturīgu ekonomisku un sociālu attīstību. Eh, pilnīgi konkrēti runājot, bija vairāki formāli ieteikumi, kas tika apstiprināti un pieņemti sanāksmes beigās, un lielā vai, lielākā vai mazākajā mērā bija sekojoši, nolasīšu tos tagad, lai nacionālie un reģionālie parlamenti Āfrikā īstenotu šo uzraudzības un monitoringa darbu, ieviešot EPN un uzmanīgi sekotu e, veidošanās diskusijas un e, īstenošanas darbu EPN. Tas ir patiesi skaidrs aicinājums no Āfrikas puses šai aktīvajai lomai, e, kuri jāuzņemās ir parlamentiem. Tāpat no otras puses tika piedāvāts izveidot reģionālo fórumu, ja tā to varētu nodēvēt, un stratēģi, izveidot strateģisko aliansi starp parlamentiem, organizācijām, starptautiskajām organizācijām un pilsonisko sabiedrību, kas veicinātu es, eh, dalību uh, sabiedrības dalību un pilsoniskās sabiedrības dalību jautājumos, par kuriem eh, mēs šobrīd runājam. Un tālāk, eh, treškārt, tika piedāvāts izveidot parlamentārās eh, komisijas, kopīgās parlamentārās komitejas starp Eiropas Savienību un Āfrikas parlamentiem, lai varētu turpināt pēctasības darbu jautājumiem, kas ietilp šajā kompetencē, un ka šīm starpparlamentu komisijām regulāri būtu jātiekās un jāapmainās informāciju eh, par to, cik tālu ir pavirzījušās sarunas un tālāk, lai jūs eh, galīgi nenogurdinātu, es vēlos norādīt, ka, ka tika augsti vērtēta Eiropas parlamenta klātbūtne Adisabebā. Un, manuprāt, tā ņemot vērā viņu rīcību un arī kā to apstiprināja Āfrikas, eh, Āfrikas puses pārstāvji, eh, šeit ir runa par ļoti nozīmīgu politisku eh, aktu gan parlamentu, gan mūsu komitejas izpratnē. Paldies, priekšsēdētāji! Well, thank you very much. Liels paldies, uh, Mendes Develkungs. Gribētu teikt, ka cilvēkam, kurš ir jauns šajā komitejā un uh, kurš nu pat ir sācis nodarboties ar šiem jautājumiem, jāsaka, jūsu izpratni par uh, šiem nolīgumiem ir tik tiešām pārsteidzoši uh, laba. Es gribētu teikt, ka komisijas pozīcija ir uh, mainījusies ar uh, paša komisāra palīdzību. I, I I, I said that. Tātad nomainoties komisāram ir uh, mainīsies komisijas pozīcija. Jā, Mendes kungs piebilst, es uh, piekrītu. Mēs esam strādājuši tādā ļoti uh, maigā, uh, bet noteiktā parlamentārā stilā. Priekšsēdātājs jautā, vai ir kādi komentāri vai jautājumi par šo stāstījumu? Paldies! Es gribētu pateikties mūsu referentam par šo stāstījumu un arī par to, ka viņš mūs pārstāvēja. Bet es gribētu norādīt, ka mums, mēs arī bijām izvirzījuši zināmas prioritātes savos ziņojumos, ne tīpaši ziņojumā par Āfrikas kontinentu. Tātad pirmkārtām ir svarīga Nacionālo parlamentu loma, un viņiem noteikti ir jābūt mūsu partneriem šajās uh, debatēs. Tātad kāds ir bijuši debats uh, ar komisiju šajā jautājumā? Uh, ir uzskats, ka nacionālajiem parlamentiem nevajadzētu nekādu īpašu lomu, bet es uh, tieši tāpēc gribētu uh, ļoti pozitīvi vērtēt to, ka mums ir izdevies izvirzīt šo nacionālo parlamentu lomu un, un norādīt, ka tā ir ārkārtīgi svarīga un ka tiem ir jābūt mūsu partneriem. Otrais jautājums par reģionālo integrāciju. Ar eh, vairākām valstīm notiek eh, bilaterāls eh, sarunas, bet katrā ziņā ir nepieciešams saglabāt reģionālo integrāciju kā galveno prioritāti, kā arī tas tika norādīts mūsu attiecīgajā ziņojumā. Trešām kārtām, trešais elements. Domāju, ka jābūt pietiekam uzmanīgiem Eh, komisijai bija tāda ofensīva pozīcija attiecībā uz šiem nolīgumiem un dažkārt mm, īpaši neņemot vērā Āfrikas valstu intereses. Un uh, konkrētāk arī, piemēram, Singapūras jautājumā uh, šis spiediens uh, it kā netika likts uz mazāk attīstītiem valstīm. Zināmā veidā Pasaules tiesniecības organizācija liek komisijai likt šo spiedienu, un tāpēc es domāju, ka jāskatās, kādu lomu spēlē komisija visā šajā sarunās un sniedzot arī attīstības palīdzību. Thank you, Mr. Arif. Any further comments? Um... Paldies, vai ir vēl kādi tālāk komentāri? komisija. Varbūt jūs gribētu izteikt vēl kādu komentāru. Paldies. Priekšsēdētā komisijas pārstāvs vēl nav ieradies, jo ir notikusi kavēšanās, un komisijas pārstāvs ieradīsies pēc neliela brītiņa. Well, um, I have to say that it was on the agenda. Uh... Mm, jāsaka, ka šis jautājums gan bija paredzēts sākotnējā darba kārtībā. Ā, es saprotu, saka priekšsēdētājs komisijas pārstāvis ir izgājis, atcīmredzot no telpas, varbūt komisijas pārstāvim vajadzēja pagaidīt, ka mēs pabeidzam šo debatu. Nu, diemžēl, kā jūs teicāt, viņam nācās iziet no zāles. Nākošais darba kārtības jautājums būs par Ķīnas, Ķīnas jautājums. Ieradīsies Ķīnas vēstnieks kopā ar savu personīgo tulku, tāpēc būs varbūt zinām kavēšanās tulkošanā. Ķīnas Vēstniekam jāierodās pulksten desmitos, ja vairāk nav nekādas diskusijas par ekonomiskajiem partnerattiecības nolīgumiem, tad mēs varētu uztaisīt mazu pārtraukumu. Es tikai gribēju piebilst, es negribu samazināt šo desmit minūšu pārtraukumu, bet uh, ir viens ļoti svarīgs komentārs, ko es neizteicu. Uh, uzraudzības komiteja EPN un uh, Karaforum jautājumos būs uh, diezgan spēcīga kā tāda, bet viņiem noteikti ir jāsadarbojas ar AKK parlamentāro asambleju. Tātad šī sadarbības struktūra ir jāparēdz. Un arī šajā ziņā mums vajadzētu domāt, kā mēs koordinējam un organizējam savu darbu un sanāksmes, lai mēs kaut kādā veidā nepārklātos. Referents stāstītais man eh, to atgādināja, jo jāņem vērā, kādi ir šie resursi, iespējas no Karības eh, jūras reģionu valstīm sūtīt savus pārstāvis, tad vajadzētu koordinēt kopīgi šo darbu un visas sanāksmes. Jā, paldies, Dēvid. Tā ir iniciatīva, kas nāca gan no AKK valstu puses un arī no mūsu puses. Manuprāt, ir skaidrs, jā, ka mēs sadarbosimies ar AKK valstīm un. Jo pretējā gadījumā nav vienkārši iespējams strādāt pie ekonomisko partneru attiecību nolīgumiem bez sadarbības ar AKK, bet katrā ziņā komentārs arī īsti vietā. Vai ir vēl kādi citi komentāri? Ja nē, tad paldies, paldies Mendes Develkungam. Jūsu iepriekšā darbība ārlietu lauciņā noteikti jums ir palīdzējis šajā darbā. Katrā ziņā liels paldies. Es atvainojos, komisija. Es tikai gribētu paziņot, ka komisijas pārstāvis par šo jautājumu, tātad par tikšanos Adisa Bebā, nu pat ieradies. Would he Would he like to comment very briefly? Because we are, we are in a situation now where we sort of, in a few minutes, the Uh, jā, es īsti nezinu, saka priekšstādātājs, kāda situācija mums šeit veidojas. Varbūt pāris minūtes es jums varu dot vārdu, jo mēs gaidām Ķīnas uh, vēstnieku. Paldies. Uh, es atvainojos par nelielu kavēšanos. Tātad man ir divi komentāri. Mums ir konkrēta stratēģija sadarbībai ar Āfrikas uh, Savienību, un tur tiek paredzēta arī integrācija tirdzniecības jautājumos. Šīs struktūras ietvaros mums ir dialogs ar Āfrikas Savienību par uh, ekonomiskās uh, partnerattiecības nolīgumiem un dažādiem citiem tirdzniecības jautājumiem, tāpat arī pieņemsim santāro standartu jomā un par dažādām tehniskām barjerām. Un Āfrikas eksportu dažkārt ierobežo spējas trūkums ievērot šos standartus. Tātad mēs eh, cenšamies virzīt uz priekšu sadarbību ar Āfrikas eh, Savienību šajās jomās un uzturam kontaktus eh, ar otru pusi attiecībā uz EPN. Šie jautājumi tiek vienmēr dzīvi debatēti visās valstīs, ar ko mēs slēdzam EPN ir e, dažādi jautājumi, kas ir īpaši svarīgi. Ir jādomā šeit par e, fiskālo ietekmi un e, arī jautājums, kas tik minēts par līdzlību sanāksmēs, ļoti svarīgs. Tas ir jautājums, kas tiek detalizētāk virzīts pēc līguma parakstīšanas. That we encounter in this respect. Thank you. Mēs arī slēdzam uh, palīdzības uh, līgumu šīm valstīm. Deivid, vai jūs vēl gribētu kaut ko pie, piebilst, Arif kungs? Nē? Tad liels paldies visiem! Mēs gaidīsim Ķīnas vēstnieku.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 Uh, thank you for being patient. Uh, the commission... Lielas paldies, kas ir bijuši tik pacietīgi. Pārstāvs nu pat ir ieradies. Varam sākt sanāksmi, bet pirms to daram. Un tas nav tāpēc, ka es nerespektētu apsvērus, tomēr gribētu dot komisāram vārdu pirmajam, jo šī ir jauna komiteja. Un es domāju, ka vislabāk būtu mums uzreiz saprast, kāds tad ir šis ietvers Eiropas Savienības un Ķīnas tirniecības attiecībām vispirms. Un pēc tam lūkšu Ķīnas pārstāvi komentēt no savas puses šo situāciju. Tātad vēstniekungs laipni lūgts, jūs esat apsēdies šeit zāles aizmugurē, Ksong Zēkungs. Es nezinu, vai esmu pareizi izrunājis jūsu uzvārdu. Ķīna, kā jau mēs dzirdējām vakar, ir viens no mūsu svarīgākajiem tirniecības partneriem. Un tā ir otrā pēc svarīguma tūlītais ASV, arvien vairāk pieaugot pēc savas nozīmes. Labi atminamies. Ar to daudz no klātesošiem ir bijuši Dohas raundā Hongkongā, ka Ķīnas pārstāvi arī bija klāt, protams. Tirniecības ministrs, iekšlietu ministrs bija tur. Mēs visi tikāmies tur ar viņiem, pie Eiropas parlamenta deputāta arī. Tātad laipni lūgts vēstniekungs. Un tas nav tāpēc, ka vēlētos jūs kaut kādā veidā aizvainot, ka nedod jums vārdu pirmajam, bet, kā teicu, es pirms došu vārdu komisaram, tāpēc, lai saprastu ietvaru šīm attiecībām. Komisārkungs, tā tad lūkšu jums izteikties. Lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Uh, <clears throat> first, uh, I'm Sergio Gai. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu atvainoties eh, eh, par varbūt neveiksmīgu koordinēšanas darbu. Šis ir, šis ir pavisam jauns uzdevums un jaunu darbu. Mēs gatavojam tehniskās paketes daudzos jautājumos, kas būs jāskata. Un šo iemeslu pēc iespējams mūsu uzmanība netika pie, pietiekam vērsts koordinācijas jautājumiem, tāpēc es gribētu atvainoties eh, par eh, jebkuru, eh, jebkuru neveiksmīgāku soli. Thank you very much. Paldies. Kā jau tas tika sacīts iepriekš, kā to pieminēja priekšsēdētājs, Eiropas Savienības e, tirsniecības attiecības ir viens no būtiskā, e, būtiskākajām e, šobrīd. Tā, un šī, šajās tirsniecības attiecībās ar otro lielāko partneri aiz Savienotajām valstīm, kā jūs arī dzirdējāt to vakar, uh, E, tas ir mūsu sadarbības galvenais virziens, taču, e, protams, ņemot vērā lielo sadarbības apjomu, tas nenorit e, pilnīgi gludi vienmēr. Tirzniecības attiecības reizēm ir saržģīts ne tikai to lielu apjomu dēļ, bet arī daudzo dažādo aspektu dēļ. Ķīna ir relatīvi jauns partners PTO un starptautiskajā tirdzniecībā Mēs redzam šī partnera svara pieaugumu pēdējo desmit, gadu desmitu gaitā. Un arī e, mēs vērojam, ka Ķīnas, e, Ķīnas nozīme aizvien pieaug. Šie jautājumi jau ir bijuši darba kārtībā pietiekami ilgi. Un Mūsu tirdzniecības eh, apjoms ar Ķīnu pagājuši, pagājušā gadā bija turpat vai 170 miljārdi eiro. Tirdzniecības attiecībās eh, var sagaidīt, ka būs eh, atšķirīgi viedokļi starp patēriem, kad ir runa par trūkumiem un pārpalikumiem. Tirdzniecība ar Ķīnu šeit mēs nesaskaramies ar kādām sistēmiskām problēmām. Taču Eh, šogad eh, deficīta apjoms var novest pie politiskas spriedzes dalībvalstīs, jo atsevišķas nozars ir vairāk ietekmētas, ņemot vērā Ķīnas nozīmes pieaugumu. Tāpat arī ir bijušas diskusijas par tirsniecību, vai e, tās apjoms varētu samazināties Šobrīd mums ir e, saspringts e, tirzniecības un ekonomiskais klimats. Mēs esam redzējuši, kā sa, pie, pie, pirmo piecu mēnešu e, gaitā par astoņiem procentiem notika E, samazinājums. Mēs runājam e, otrajā pusgadā par iespējamu nelielu samazināšanu, bet tas nevarētu būt pārāk nozīmīgs. Ķīna ir ļoti nozīmīgs tirgus arī Eiropas Savienības eksportam, lai gan mūsu eksports salīdzinājumā ar e, no Ķīnas saņemtajiem eksportu, Ķīnas saņemto eksportu ir neliela. Tas varētu būt ap 78 miljārdi salīdzinājumā ar turpat vai 170 miljardiem e, eksportā. Un runājot par eksportu, mēs e, orientējamies uz e, pieaugošo vidusšķīras tirgu, kurā Eiropas Savienības izstrādājumi varētu būt konkurētspējīgi, un tāpat arī mums jārunā par investīcijām Ķīnā. Tāpat arī no Ķīnas puses raugoties, Eiropas Savienība ir pirmais eksporta partners virs Savienotajām valstīm un Japānas. Un kā jau es pieminēju pirmīt, Ķīna kļuva par PTO locekli un E, tas notika jau 2001. gadā, un pēc iestiešanās PTO Ķīna uzņēmās e, nozīmīgas saistības attiecībā uz tarifiem, kā arī daudzu nozaru liberalizāciju. No Eiropas Savienības puses bija spēcīga vēlme redzēt Ķīnu PTO, e, lai tā pilnvērtīgāk piedalītos starptautiskās tirsniecības vidi, un mēs to uzskatām par apusēju ieguvēju situāciju. Un nu, arī pilnīgi skaidrs ir tas, ka tirsniecība ir e, e, bijusi par stūrakmeni Ķīnas ekonomiskajai izaugsmai pēdējo desmitgažu laikā. Tālāk runājot par uzņēmējdarbības pusi, kā Eiropas Savienība to nodrošina ar Ķīnu. E, Daudzas Eiropas Savienības e, kompānijas e, E, lielāks, mazāks vēlas iesaistīties šajā, e, šajā tirgū. Tāpat arī mums ir jārunā par daudziem e, MBU. Tāpat arī mums ir jārunā par dažādajām nozarēm un sektoriem, taču mēs vērojam aizvien vairāk investīcijas augstajās tehnoloģijās Ķīnā. Ir arī uh, Eh, jānorāda tas, ka lielākā daļa Eiropas eh, investīciju notiek Ķīnā arī ar nolūku, lai netiktu preces eh, eksportētas atpakaļ. Tāpat arī Eiropas Savienības tirsniecības palāta pastāv šajā valstī, kas nodarbojas ar, ar sadarbību ar Ķīnas lēmēju iestādēm un arī Eiropas kompānijas, kas uh, ir ar mītnes vietu Ķīnā, e, veic e, regulārs aptaujas un pētījums, lai varētu sekot tam, kāda ir bijusi situācijas pagājušajā, gada, e, pagājušajā periodā, iepriekšējos gados un kā varētu uzlabot virsniecības klimatu. Jūnijā šogad notika tik veikts pētījums, un, manuprāt, atsevišķi aspekti ir samērā interesanti. 90% no Eiropas Savienības uzņēmumiem Ķīnā uzskata, ka tās ir ietekmējusi krīze galvenokārt tāpēc, ka ir kritusies, viet, krities vietējais patēriņš Ķīnā. Un vairāk nekā 70% uzņēmumu uzskata, ka Ķīnas tirgus ir. Uh, e, Eh, ar labāku pretošanās spēju nekā citi tirgi. Aptuveni 50% uzskata, ka krīze Ķīnā tiks pārvarēta 2010. gada pirmajā pusē, un eh, tādajādi nākamajā gadā mēs paredzam labāku nākotni, un tāpat arī ir jārunā par stimulēšanas pakotni, kurā aptuveni 10 procenti. Uh, and they did uh, feel that they weren't. Tiek uzskatīts, ka uh, pietiks atbalstīt un, uh, ekonomiku, un acīm redzami, uh, šeit mēs redzam situāciju, kas ir ap, uh, samērā izsvērtā abās puses. Tāpat arī ir, ir jāpiemina tas, ka aptuveni 50% uh, kompāniju Eh, varētu stimulēt ekonomisko izaugsmi. Un eh, tāpat arī Eiropas tirdzniecības eh, kamera Ķīnā, palāta Ķīnā apmeklē Eiropas Savienības institūcijas nākamā vizīte notiks šogad septembrī. Runājot par tirdzniecības attiecībām Eiropas Savienības līmenī, 2006. gadījumā tika pieņems paziņojums, kas vēl aizvien kalpo par pamatu sadarbībai un bija politikas dokuments e, par e, partnerattiecībām un šajā dokumentā sadarbības un partnerattiecību e, jautājumi tika ļoti rūpīgi izklāstīti. Tāpat arī notika diskusija par to, kas E, ir darāms situācijās, kad dialogs tiek apgrūtināts. Un ir pilnīgi skaidrs tas, ka mēs e, e turpinam sekot tam, kā Ķīna īsteno saistības, ko tā ir uzņēmusies PTO ietvaros, un ja, ja, ja risinājums nevar tikt rast, tad mēs meklējam citas iespējas. Vai vai tas būtu runāt par PTO vai par citiem jautājumiem, un arī e, citi veidi, kā mēs varam risināt situāciju. Taču tomēr pastāv ļoti, liela, e, ļoti cieša sadarbība ar Ķīnas e, partneriem. Tālāk runājot komiteju līmenī, mums ir no, samits, kas notiek reizi gadā, un tirzniecības jautājumi darba kārtībā ir samērā prioritāri. Tāpat arī jūs iespējams atcerēsieties, ka 2008. gada samits tika atlikts uz vēlāku laiku, un tas notika šī gada pirmajā pusē. Nākamais samits ir paredzēts vēlāk šī gada otrajā pusē. Tālāk Eh, otrs nozīmīgs jautājums ir ekonomikas un tirzniecības dialogs, un mēs eh, vēlamies norādīt, ka eh, komisāra Aštona vadīja pēdējo sanāksmi šī gada maijā, un tika izveidota komiteja, lai varētu risināt tirzniecības jautājumiem kas ietilpst ne tikai tirzniecības eh, ministrijas kompetencija Ķīnā, eh, bet šeit eh, ir iesaistītas atšķirīgas Ķīnas ministrijas. Un tādajādi darba kārtība ir samērā plaša, tirsniecība investīcijas vienmēr ir centrā, taču ir arī citi uzdevumi. Tāpat arī ir kopīgā komiteja, kuru vada tirzniecības un ārējo attiecību e, komisāri, un e, šajos gadījumos mēs skatām precīzāk tirzniecības jautājumu, tāpat arī tehniskus jautājumus, releks dalību, un šajā, e, šajā sakarā mums ir darba grupas ģenerāldirektoru līmenī, direktoru līmenī un uh, struktūra vienību vadītāju līmenī. Tāpat arī ir darba e, grupas par konkrētiem jautājumiem, kā piemēram uh, tērauts, uh, tekstilu nozari. Un es jau pirmīt pieminēju to, ka dialogs ir mūsu uh, iecienītākais sadarbības veids. Tomēr mēs pievēršam lielu uzmanību strīdu risināšanai. Pagājušajā gadā bija tikai trīs šādi strīdi, viens attiecās uz automašīnu rezervas daļām, kur sakarā tika pieņemts nolēmums tālāk bija nolēmums par eh, finanšu pakalpojumiem, un vēl viens gadījums attiecās uz izaivielām. Es gribētu arī pieminēt uh, vēl vienu jautājumu, kas varētu interesēt parlamentu, un tās ir sarunas par eh, partner, eh, partnerības un sadarbības nolīgumu. Eh, šis, šis sarunas tika formāli uzsāktas 2007. gadā, un mēs tās virzījām pa diviem ceļiem, ja tās to var nosaukt. Politiskā puse, ārējo attiecību puse un tirsniecības sadaļa. Mēs esam veduši pārunas pēdējo divu gadu laikā, un nu, no Eiropas Savienības puses mums ir ambicios nolīgums, kas eh, varētu veidot pamatu mūsu tirsniecībai Ķīnai. Diemžēl E, šīs sarunas ir par tirzniecību notikušas pārāk lēni. Protams, ir jāatzīmē tas, ka šīs sarunas ir ārkārtīgi komplicētas, bet tomēr mēs ceram, ka mēs varēsim e, sarunas, sarunu tempu pavasarī pātrināt un jau būs vairāk pantu, e, kas, par kuriem mēs būsim vienojušies. Tāpat arī par tirzniecību runājot. Šī nav brīvās tirzniecības nolīgumi un uh, lēmums uh, tika pieņemts pirms sarunas sākšanas tarifu risinājumu, tarifu jautājumu nerisināt. Un uh, tāpat arī tika, uzskatī, tika uzskatīts, ka varētu tas būt pārāk ambiciozi, un arī bija vairāk ļoti jūtīgi jautājumi. Uh, Runājot par investīcijām tās ir viens no galveniem jautājumiem, um, kur sakarā mēs domājam, mēs varam eh, panākt zinām progresu un ir vērojama ļoti liela interese no Eiropas eh, Savienības puses. Mm, mums ir jārunā par investīcijām dažādos nozīmīgos sektoros. Un ir eh, iespēja virzīties aizvien tālāk, tāpat arī no Ķīnas puses ir pieaugoša interese par investīcijām Eiropā. Atcerēsimies diskusiju, kas notika pagājušajā gadā, kurā tika apstiprināts tas, ka Eiropas Savienība ir eh, atvērta. Eh, Investīcijām no Ķīnas puses. Eh, Un vēl viens nozīmīgs jautājums sadarbībai kas ir um, samērā problemātisks, ir um, intelektuālā īpašuma jautājumi, tīpaši runājot par e MVU, kas ir tīpaši cieši no īpašuma tie, tiesību pārkāpšanas. Tad, kad mēs vērojam to preču apjomu, kas uh, E, kas ir aizturēti uz e, Eiropas Savienības robežas, e, to apjoms ir par 54% pieaudzis no Ķīnas, tātad tas ir ārkārtīgi daudz. Protams, ir arī vērojama zināma uzlabošanās runājot par juridiskām struktūrām un situāciju Ķīnā vispār. Tomēr tad, kad mēs runājam par likumu ieviešanu un to darbošanos, tad ir tad jāsaka, ka tomēr vēl atliek ļoti daudz ko vēlēties, un mēs runājam arī daudz ar Ķīnas slēpē iestādēm par to, kā šo e, juridisko sistēmu var un t, likuma sistēmu var uzlabot. Tāpat arī mēs e, runājam par to, kādā veidā e, š, šo situāciju varētu risināt, nevienmēr sniedzot, protams, juridisko palīdzību, bet vienkārši vērojot par eh, to, kādas trūkumi ir vērojami. Tālāk tehniskā palīdzība. Galvenais uzsvars ir un galvenais fokus ir MVU un šo jautājumu saistībā ar programmām, kas norit jau ilgāku laiku, lai no, lai nodrošinot to, kā Ķīna īsteno savas saistības PTO ietvaros. Un, kā jau es sacīju iepriekš, eh, eh, mēs, eh, mēs risināsim jautājums par MVU, kuriem ir zināmas, zināmas problēmas tālāk. Rudenī Pekinā mums notiks preparatory action. This center will... Notiks eh, sanāks un tikšanās, mēs veidosim centru, kas eh, nodrošinās palīdzību MVU, tiem MVU, kas vai nu eksportē vai investē Ķīnā, un tas varētu kalpot kā platforma dalību valstīm. Un mums ir nepieciešama labāka sadarbība ar mūsu pašu centriem un aģentūrām. Un, manuprāt, ar to es būšu savu izklāstu beigusi. Uh, un esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. Un eh, ar prieku uzklausīšu arī Ķīnas vēstnieku. Paldies! Um, just, uh, perhaps... Paldies! Pirms es došu vārdu vēstniekungam, es gribētu atgādināt mūsu komitejai, ka mēs apstiprinājām ļoti svarīgu ziņojumu par tiesniecības un ekonomiskām uh, attiecībām ar uh, Ķīnu 2009. gada 6. februārī. Man liekas, tas bija Vortmans Kols ziņojums. Un uh, tajā tika uzsvērti daži no šiem svarīgākiem jautājumiem un arī iespējas, kādas Eiropas uh, Savienībai ir uh, pieejamas. Man šķiet interesanti tas, ka komisija nāca klajā ar uh, dažādiem priekšlikumiem, ierosinājumiem, kuri arī man ienāca prātā, runājot par šo tēmu. Daži varbūt no jums atceras eh, pretdempinga likumdošanas eh, aktus, kuri ļoti dramatiski ietekmē ne tikai Ķīnu, bet arī Eiropas Savienību. Tā tad eh, šis ir tas konteksts, kas mūs skar ļoti tieši. Un, protams, tas arī ir saistīts ar šīm abu pušu attiecībām. Tirzniecība, dažādi tirzniecības aizsardzības instrumenti ir svarīgi ne tikai Eiropas Savienībai, Un katrā ziņā noteikti labāk ir eh, runāt par visām lietām. Tātad nevis uh, klusumā par to domā. Tāpēc es gribu cerēt, ka mums eh, turpināsies aktīvs dialogs, kā jau komisijas pārstāvi norādīja, ne tikai ar Ķīnu, bet arī ar, ar citiem partneriem. Jāsaka, ka tirzniecības iespējas un tirzniecības veicināšana noteikti ir palīdzējusi uzlabot situāciju visās valstīs dažādos laikos, kad izpaudās dažādas ekonomiskas problēmas visā pasaulē, un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi šo dialogu uzturēt un turpināt. Tāpēc vēlreiz pateicos par to, ka šodien esat šeit klāt. Uh, mēs uzklausīsim lielu interesi uh, vēstnieku kungu, mēs ar lielu interesi tātad gaidām jūsu uzstāšanos. Paldies! Uh, Vinstons Čerčils uh, savulaik, jā, uh, viņš teica šo lietu par klusēšanu, uh, ka runāt noteikti labāk nekā klusēt. Es pateicos jums priekšsēdētāju kungs, cienījamie parlamenta deputāti, komisijas pārstāvi. Man ir liels prieks par šo iespēju pārunāt ar tirzniecību un ekonomiskajām attiecībām saistītos jautājumus starp Ķīnu un Eiropas Savienību. Pirmām kārtām gribu sveikt jūs pēc Eiropas parlamenta vēlēšanām un gribu vēlēt jums veiksmīgu šo sasaukumu darba laiku. Mani kolēģi ir izdalījuši manas uzrunas pilnu tekstu. Tajā būs daudz vairāk faktu un ciparu, lai jūs ar tiem labāk varētu iepazīties. Tā kā laiks ir ierobežots, es savā uzrunā šobrīd pieskaršos galvenajiem punktiem. Dāmas un kungi! Kad mēs aplūkojam attiecības starp eh, Ķīnu un Eiropas Savienību, tirzniecība un ekonomiskie jautājumi vienmēr uh, izgaismojas kā svarīgākie. 75. gadā tika uzsākts mūsu diplomātiskās attiecības, un kopš tā laika mūsu attiecības ir attīstījušās un virzījušās uz priekšu. Un tās ir kļuvušas, uh, šīs attiecības ir kļuvušas ciešākas un nobriedušākas, tādējādi dodot lielāku ieguvumu uh, mūsu valstīm. It īpaši tas ir izpaudies ekonomiskā ziņā. Lai ilustrētu šos mūsu sasniegums tirzniecības un ekonomiskas sadarbības jomā, man ir trīs konkrēti piemēri minām. Pirmām kārtām mēs esam kļuvuši par ļoti būtiskiem tirzniecības un ekonomiskās sadarbības partneriem. Salīdzinot ar 75. gadu, mūsu tirzniecība ir pieaugusi par 176 reizēm. Tie pagājušā gada dati. Un uh, Mēs eksportējam ne tikai preces, bet arī pakalpojumus un tehnoloģijas. Investīcijas Ķīnā sākās principā no nulles, un tagad tās jau ir 33,9 ASV, miljārda ASV dolāru gadā. Tagad arī Ķīnas investīcijas ienāk uh, Eiropā. Mums uh, ir tehnoloģija pārneses uh, līgumi, un to kopējā vērtība ir 122 miljārdi ASV dolāru. Eh, šādi eh, cipari, manuprāt, ļoti labi raksturo, kāpēc Ķīna ir Eiropas Savienības lielākais tirzniecības eh, partners un arī importa mērķis un tāpat arī dažādu izēju materiālu un tehnoloģiju piegādātājs. Un kāpēc Ķīna ir otrais lielākais Eiropas Savienības tirzniecības partners. Un tas ir eksporta tirgus Eiropas Savienībai, kurš garvien ātrāk. Otrām kārtām. Mēs esam guvuši milzīgu labumu no šīs uh, divpusējās sadarbības. Zemas izmaksas un labas kvalitātes Ķīnas produkti palīdz Eiropiešiem samazināt mājasaimniecības izdevumus par 300 eiro katru gadu un palīdz Eiropai samazināt, ierobežot inflāciju un radīt darba vietas. Ir vairāk kā 20 tūkstoši Eiropas uzņēmumu, kas atrodas Ķīnā un kuri ir guvuši labu peļņu. Tāpat laikā investīcijas, tehnoloģijas un aprīkojums no Eiropas Savienības ir devis lielu ieguldījumu Ķīnas uh, rūpnieciskajā modernizācijā. Eiropas uzņēmumi Ķīnā rāda arvien jaunas darba vietas un nodokļu ieņēmums. Uh, šī sadarbība bieži vien uh, palīdz mums optimizēt mūsu ražošanas struktūras, uzlabot produktivitāti un modernizēt aprīkojumu. Trešām kārtām. Mēs esam izveidojuši, plaš, izveidojuši plašāks un ciešāks uh, tirzniecības attiecības. Tirzniecība un ekonomiskās saiknes padara mūs savstarpēji atkarīgākus. Uh, daudzas preces, kas šobrīd ir Eiropas tirgos, ir izgatavotas Ķīnā. Un uh, tas pats sakāms arī par Eiropiešu precēm Ķīnā. 200 tūkstoši Ķīnas studentu mācās Eiropas Savienības valstīs. Vairāk kā 150 tūkstoši Eiropas Savienības pilsoņu strādā Ķīnā. Mēs esam veidojuši labāku sapratni par mūsu kopējām interesēm, esam uzlabojuši mūsu savstarpēju uzticību, un tādā veidā mūsu attiecības ir uh, iegājušas ļoti strateģiskā gultnē. Dārgie draugi, mūsu ekonomika un uh, tirzniecība ļoti ir cietusi no uh, globālās uh, finanšu un ekonomiskās krīzes. Pirmajos šīs, šī gada septiņos mēnešos tirzniecības apjoms ir samazinājies par 20,7% un Eiropas Savienības investīcijas Ķīnā ir mazinājušās par 4,8%. Tas tik tiešām ir milzīgs pārbaudījums mums visiem. Tomēr es esmu optimismu pilns. Uh, attiecībā uz sadarbību nākotnē, un es uh, gribu arī pamatot, uh, nu pat teikt to, pirmām kārtām šajos ārkārtīgi grūtajos laikos uh, Ķīnai un Eiropas Savienībai ir uh, pilnīgi vienprātība, ka sadarbība ir jāveicina. Abas puses novērtē tirzniecības lomu un ekonomiskās sadarbības svarīgumu. Abas puses ir pārliecināts, ka tas ir dzinējs, kas mūs uh, paglābs no šīs krīzes. Not Šogad ir notikušas augsts līmeņa tikšanās, un uh, tālāk tika arī virzīts tirdzniecības un ekonomiskās sadarbības dialogs, un tur tika lemts, ka mēs turpināsim sadarbību, lai iziet no ekonomiskās krīzes, lai mēs varētu veicināt ražošanu un uh, investīcijas. Uh, šīs tikšanās uh, noveda pie vairākiem ļoti konkrētiem uh, līgumiem uh, vīdes, enerģētikas jomā, tāpat arī sadarbībai starp maziem vidējiem uzņēmiem. Un uh, tika noslēgti uh, dažādi preču piegādes līgumi. Otrām kārtām, ekonomiskās stimulēšanas plāni paredz uh, dot uh, uzņēmumiem jaunas biznesa iespējas. Ķīnas valdība aktīvi īsteno ekonomiskās attīstības stimulēšanas pakotni, un tā jau ir devusi sākotnējs rezultātus, un tā ir devusi vairāk labākas iespējas ārvalstu uzņēmumiem. Eiropas uzņēmumi ir uh, slaveni ar savu tehnoloģisko spēku un uh, vadības uh, iemaņām. Un tie darbojušies diezgan labi. Pirmo septiņu mēnešu laikā šogad uh, Ķīnas imports Eiropas Savienībā ir mazinājies tikai par 12,2%, neskatoties uz šo vairāk kā 20% samazinājumu. Eiropas Savienības tirdzniecības kamēra Ķīnā ziņo, ka lielākā daļa Eiropas Savienības uzņēmumu paredz lielāku peļņu un arī attiecīgi paredz lielākas investīcijas Ķīnā. Trešām kārtām gan Ķīnai, gan Eiropas Savienībai ir ļoti liels tirzniecības potenciāls šīs krīzes situācijā. Ķīnā palielinās pašmāju pieprasījums, un to ir jāizmanto, lai tālāk veicināt šo pasmāju pieprasījumu, mēs esam veikuši nopietnus pasākums, lai nostiprinātu ieņēmumus, lai stiprinātu sociālo drošību un lai varētu stimulēt uh, patēriņu. Eiropas eh, komisija ir eh, prognozējusi, ka līdz 2010. gadam Ķīnas patērētāju tirgus kopējā vērtība būs 1 eh, triljons eh, ASV dolāru un pakalpojumu tirgus 500 miljārdi eiro. Eiropas eh, Savienība no otras puses ir lielākais patēriņa tirgus un noteikti radīs daudzas iespējas Ķīnas uzņēmumiem. Ceturtām kārtām, un tas ir ļoti svarīgi, Ķīna turpinās uh, šo padziļināto sadarbību. Kopš mēs esam pievienojušies PTO, mūsu uh, tarifi ir uh, uh nokritušies no 15,3% uz 9,3%. Mēs esam uh, atvēruši 104 pakalpojumu uh, sektors no 160 uh, kopējā uh, sektora skaita. Imports ir uh, palielinājies un sasniedz 1,13 triljonus dolāru ASV. Uh, Arī turpmāk Ķīna turpinās palielināt importu, it īpaši eh, moderno tehnoloģiju un aprīkojumu jomā, tāpat arī mašīnu detaļu un komponentu jomā, tāpat arī importējot resursus un izējumateriālus. Mēs turpināsim veicināt ārvalstu investīcijas, it īpaši augstajās tehnoloģijās, energotaupības pasākumos un eh, videi draudzīgās nozerēs. Tāpat laikā mēs veicināsim arī to, lai Ķīnas uzņēmumi raudzītos uz citām valstīm, dotos uz tām un lai uh, meklētu investīciju iespējas un tādā veidā veicinātu uh, to attiecīgo valstu uh, attīstību. Dāmas un kungi, uh, kur ir gaisma, tur vienmēr ir arī ēnas. Tieši tāpēc Eh, nedrīkst eh, nepieminēt arī strīdus un eh, nesaprašanās mūsu biznesa kontaktos. Ķīnas pusi satrauc konkrēti jautājumi, kā piemēram pilnas tirgus ekonomikas status, preddempinga pasākumi, eksporta ierobežojumi un grūta piekļuva biznesa vīzām. Tātad šie jautājumi mūs satrauc. Jūsu puse bieži vien sūdzas par tirzniecības nelīdzsvaru bet eh, šīs problēmas ir noteikti jāmin, lai mēs varētu stiprināt savu ekonomisko sadarbību, un tieši tāpēc mums ir nepieciešams meklēt jaunas iespējas un jaunus stimulus. Es eh, gribētu nākt klajā ar pieciem konkrētiem priekšlikumiem. Pirmām kārtām mums ir jāievēro uh, savas uh, tirzniecības un ekonomiskas sadarbības apņemšanās ilgtermiņa nākotnē. Mūsu ekonomiskā sadarbība ir bijusi tik plaša, ka tā ietekmē arī citus mūsu sadarbības aspektus. Mēs nekādā gadījumā nedrīkstam uzķerties uz kaut kādiem izolētiem jautājumiem un strīdiem un ļaut tam ietekmēt mūsu ilgtermiņa sadarbību un attiecības. Jo mēs esam apņēmības pilni virzīt uz priekšu mūsu uh, strateģisko sadarbību, kas uh, ir jāstiprina tālākā nākotnē, gan ekonomiskā, gan tirdzniecības jomā ir nepieciešama efektīva politikas koordinācija un uh, dialogs. Un tikai tā mēs varam virzīties uz priekšu pa pareizajām sliedēm un uh, mūs nenovirzīs nekādi traucējumi. Otrām kārtām ir jāievēro savstarpējās atvērtības princips un uh, savstarpējā ieguvuma princips. Eiropas Savienība vienmēr ir uzstājusi, ka jābūt atvērtiem tirgiem. Uh, Ķīna ievēros uh, savu reformu un atvērtības uh, politiku. Ķīnas atvērtības politika ir uh, vērsta uz uh, apusēju ieguvumu un uh, kopīgu izaugsmu līdzās mūsu partneriem. Ķīna līdztaks Eiropas Savienībai uzturēs uh, atvērtu tirgu un cīnīsies pret protekcionismu, mēs uh, radīsim jaunas iespējas tirzniecībām un investīcijām. Ķīnas uh, tirzniecības uh, pārpalikums ir uh, labi uh, pamatots. Ķīnas tirzniecības politika nav tā iemesls. Gluži pretēji, Ķīna ir veikusi visu iespējamo, lai veicinātu importu arī finanšu krīzes apstākļos. Trešām kārtām. Mums ir nepieciešams uzturēt un uzlabot uh, mūsu saziņas un koordinācijas mehānismus. Mēs esam izveidojuši daudz līmeņu mehānismu tirzniecības un ekonomiskai sadarbībai šajā saziņas mehānismā ir iesaistīti augsta līmeņa vadītāji, tāpat ļoti daudz tehniska līmeņa darbinieki. Un, uh, jāsaka, šis mehānisms ir ārkārtīgi noderīgs, izsinot dažādas problēmas un uzsākot jaunus soļus. Pagājušā gada maijā, piemēram, notika 11. Eiropas Savienības un Ķīnas samets, un uh, arī otrais ekonomiskās un tirzniecības sadarbības dialogs, un tas viss uh, deva lielu ieguldījumu, lai stabilizētu mūsu sadarbību arī tik sarežģītos un grūtos krīzes laikos. Turpmāk mums vajadzētu labāk izmantot šo esošo mehānismu, lai paplašinātu šo sadarbību un lai varētu veicināt mūsu sadarbību un lai mazinātu viedokļu atšķirības. Tāpat ir jāizmanto mūsu ekonomiku sasniegumus. Ķīna ir industrializācijas pusceļā, Mums ir ļoti darba spēka intensīva uh, ražošana. Eiropas Savienība savukārt no savas puses ir ļoti attīstīta ekonomiska struktūra, un tās uh, zinātnes un tehnoloģiskie sasniegumi ja to turpinās stiprināt. Šī savstarpēji papildinošā daba mūsu starpā, es domāju, veicinās mūsu sadarbību. Bet eh, katrā ziņā tāpat laikā tā nevar nodrošināt pilnīgi perfektu līdzsvaru katrā sektorā. Mums vajadzētu meklēt labākas eh, sadarbības eh, vai saskaņotības iespējas, nevis varbūt kādreiz karsti pieturēties pie savu viedokļu. Piektām kārtām. Mums ir jāuztur attīstības temps. Pasaules ekonomika ir cietusi ļoti smagi bet tāpat laikā noteikti radīsies jauni izaugsmes stimuli. Eiropas Savienība veicina vidrē draudzīgas ekonomikas attīstību. Ķīna pātrina uh, sava ekonomiskā modeļa attīstību. Šobrīd mēs viens otram esam nepieciešami vairāk kā jebkad. Un tieši tāpēc es domāju, ka uh, mūsu sadarbība būs intensīvāka un visaptvarošāka. Runājot par vidas aizsardzību un energotaupību, mūsu sadarbība šai jomā jau ir devusi sākotnējs rezultāts, tomēr dažās jomās, tādās kā, piemēram, augstās tehnoloģijas, Eiropas Savienības ierobežojumi paliek ļoti svarīgs šķērslis. Es ceru, ka pie šī jautājuma tiks strādāts vistuvākajā nākotnē. Cienījamie Eiropas parlamenta deputāti, kā starptautiskās tirzniecības komitejas eh, locekļi, jūs esat viszinošākā un kompetentākā grupa šajā institūcijā tirzniecības un ekonomikas jautājumos. Un jūsu sapratne un entuziasms tirzniecības un ekonomiskās sadarbības stiprināšanai ir eh, ārkārtīgi svarīgs. Es ceru, ka mēs kopā strādāsim un radīsim pozitīvu sadarbības atmosfēru Eiropas parlamentā un visā Eiropas Savienībā, lai varētu tālāk veicināt Eiropas Savienības un uh, Ķīnas uh, tirzniecību un ekonomisko sadarbību, stiprinot arī mūsu strateģisko sadarbību. Un tādējādi mēs, uh, es ceru, nesīsim lielāku labumu mūsu iedzīvotājiem. Paldies! Thank you, Ambassador. I think this is... Paldies, Vēsniekungs. Domāju, tas bija ļoti labs svarīgs sākums šīs jaunās komitejas darbam, jaunā mandāta ietvaros. Un uh, šī sarunas liecina ne, ne tik vien to, cik svarīgi ir Ķīna šajās attiecībās, bet cik svarīgi ir šīs komitejas loma citās valstīs ārpus Eiropas Savienības. Ceru, ka varēsim nākotnē turpmāko piecu gadu laikā konstruktīvi sadarboties. Un tagad došu vārdu visiem, kas vēlas uzdot jautājumus. Vispirms Zābas kungs. Zābas kungs, lūdzu. For... Man ir pāris jautājumu, ko gribēju uzdot vēstnieku kungam. Par Ķīnas samitu šī, šogad Ķīnas valdība tur apstiprināja, un jūs vēstniekums arī apstiprinājāt, ka tirgus ekonomika ir priekšnoteikums nākotnes ekonomikas izaugsmē. Un neskatoties uz šo faktu, kāpēc Ķīnas valdība neatbalsta beztarifu barjeru noņemšanu. Vai, vai Ķīnas valdība domā izmantot beztarifu režīmu nākotnē attiecībā uz Eiropas Savienību un visbeidzot gribētu zināt, vai ķī, kāda ir Ķīnas valdības nostāja attiecībā uz fiskāliem stimuliem uh, uzņēmiem, kas darbojas tās teritorijā? Ķīnas valdība vai tā plāno uh, likvidēt šos fiskālos stimulus, kas šobrīd pastāv. Like one... Vai jūs vēlaties atbildēt eh, atsevišķu uz katru jautājumu? Vēstniekungs turpina, man ļoti jāatvainojas, bet man jāsaka īsti nesapratu jūsu jautājumus. So could you uh, uh raise your question well, uh, one by one? It may be better. Zābas kungs, varbūt jūs varētu runāt savā dzimtajā valodā, un tad ļaut tulkiem šos jautājumus iztolkot. Uh, it's all right. He's probably. Is it right? Yeah, and, and Thank you. Maybe speak a little bit. Un varbūt runājot mazliet lēnāk. Jā, Vesnīkungs, mums piedāvāsim jūs tulkojumu. Otrais kanāls. Es gribētu uzdot jautājumu vēstniekungam, kā jūs jau to apstip, apstiprināt. Tirzniecība ir viens no pamatpilāriem ekonomiskajai Ķīnas izaugsmēji. Ja tā tas ir, kāpēc Ķīnas valdība veicina protekcionismu caur e, tarifiem e, un e, ja Ķīnas valdība vēlas samazināt uh, ne beztarifu barjeras eh, ilgā termiņā, tad eh, ņemot vērā eh, kā attiecības starp Eiropas Savienību un Ķīnu, kā jūs redzat nākotnē, un visbeidzot es gribu zināt, kāda ir Ķīnas valdības pozīcija attiecībā uz uh, Eh, plāniem saistībā ar finanšu sti eh, nodokļu stimuliem, lai varētu veidot eh, ārvalstu uzņēmumus Ķīnā. Vai šie fiskālie stimuli turpināsies, vai tie mm, paredzams, ka tiks pakāpeniski samazināti vai vispār likvidēti? Paldies! You. Um, you also... Paldies! Jūs varat uzdot jautājumus arī komisijas pārstāvjiem, protams, ne tikai vēstniekam. Zhongguo 政府 反对这个贸易保任何形式的贸易保护主义。就Ķīnas valdība iestājas pret jebkāda veida protekcionismu. Un nepieņem nekāda veida diskriminējošus lēmumus un pasākumus. Nu, piemēram, pirms kāda laika plašsaziņas līdzekļos rietumu pasaulē parādījās informācija par pārprat, kas liecināja par pārpratumiem attiecībā uz pasākumiem, ko Ķīna īsteno. Jāsaka, tas bija tāds vienpusējs viedoklis, ļoti šaura tirniecības protekcionismu interpretācija. Es domāju, tas bija tāds pārpratums, jo šī gada jūnijā mūsu īstenotā tirdzniecības politika paredzēja juridiski aizsargāt produktus, kas tiek ražoti Ķīnā. Tas attiec arī uz precēm, kas tiek ražotas Ķīnā, ko ražo ārvalstu uzņēmumi darbojoties tur. Pagaidām Ķīna nav PTO dalība valsts attiecībā uz valsts iepirkumu jautājumiem, un līdz ar to šāda veida noteikumi nav pretrunā starptautiskajām saistībām, ko Ķīna ir uzņēmusies. Mēs turpināsim atvērt savu tirgu valsts iepirkumam, arī uz ārpusi, un ceram, ka attiecīgās dalībvalstis eh, īstenos elastīgu un pragmatisku pieeju šim jautājumam, tā lai varētu radīt apstākļus, kas ļautu Ķīnai pie, iekļauties šajā valsts pasūtījumu sistēmā. Paldies par uzmanību. Ehm, Ar ļoti lielu interesi klausījos tajā, ko vēstnieks mums stāstīja, un jāsaka, visi esam ļoti apmierināti par tirdzniecības apmēriem, kas uh, pastāv starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Kā demokrāts, kas liberāls, es uzskatu, ka tas ir viens no galvenajiem ieguldījumiem visas planētas stabilitātes veicināšanā. Tas stabilizē ne tikai divpusējās attiecības, bet vispār visu pasauli. Un stabilitāte ir svarīga. Un tomēr tāpat laikā nevaram noliegt faktu, ka tirdzniecības deficīts pēdējo piecu gadu laikā Eiropā ir trīskāršojies no 15% esam nonākuši līdz 150%. Un tagad gribētu vaicāt vēstniekam un arī komisijas pārstāvjiem, vai ir tic, tiks domāts par to, kā veicināt ilgtermiņa stabilitāti šajā tirdzniecības deficīta situācijā. Manuprāt, tas ir ļoti nelīdzsvarots šobrīd. Kādus pasākums varētu īstenot, lai situāciju labotu? Nu, protams, tas lielā mērā ir saistīts ar jautājumu, ko pieminēja vēstniekums. Esmu par to viņam pateicīgs. Un tas tā tad ir aspekts, kas saistīts ar Eiropas preču iekļūšanu Ķīnas tirgu. Uh, Īpaši mani interesē jautājums par e, e, partne, ekonomiskās partnerības nolīgumiem. Ko domā Ķīnas valdība par tiem? Kādas ir izredzes tālāk atvērt tirgu, Ķīnas tirgu? Īpaši pakalpojumu jomā, piemēram, bankām, komunikāciju uzņēmiem un tam līdzīgi. Eiropas pakalpojumu dienests var dot ieguldījumu šai jomā, bet jāsaka, ka Ķīnā šobrīd šīs jomas tiek strikti kontrolētas. Otrs jautājums ir dempings. Un te es nerunāju tikai par tarifiem, bet runāju arī par dažāda veida cita dempingu, piemēram, sociālu vides dempingu, ir arī pārskatāmības jautājums, kas rada problēmas. Piemēram, jautājums par to, kā tad izsakot produktu līdz tā sāko, sāk, aizsākumiem. Tas attiec, piemēram, uz ķimikālijām, kas tiek izmantotas. Uh, farmaceitiskā industrija šeit ir iesaistīta ASV, veids, piemēram, savas inspekcijas attiecībā uz produktiem. Ķīnas ķimikāliju, attiecībā no Ķīnas ienākušajiem ķimikāliem Eiropa to nedara, mēs paļaujamies uz viņu solījumiem, bet jāsaka, līdz ar to produktu nevienmēr atbilst tiem pārskatāmības un produktu izsakojumības standartiem, kādus mēs šeit gaidām Eiropā. Un tad, piemēram, arī autobūvas sektors Šķiet, ka 2009. gada septembris ir, eh, tā, lūk, šobrīd ir pienācis, un šis bija tas datums, ka Ķīnai bija, līdz kuram Ķīnai bija jāizteno virkni pasākumu attiecībā uz autobūvas sektoru. Pēc iniciatīvas, ko uzņēmās Eiropas komisija pirms trim gadiem, un kā rezultātā nonācām pie paneļa diskusijas PTO ietvaros par tirgus piekļuvi. Eiropas automašīnu industrijai. Es nezinu, kas ir ticis darīts šai jomā. Varbūt nesmu saņēmis pietiekami daudz informācijas, bet ja es būtu komisijas pārstā, varbūt, ja komisijas pārstāvs vai vēstnieks varētu dot informāciju mums par šo jomu, es būtu ļoti pateicīgs. Neskatoties uz visu teikto, mēs kā grupa vienmēr esam uzskatījuši attiecības ar Ķīnu par kaut ko tādu, kas jāskata kopistiski, visā kopumā tā ir daļa no, ik viens aspekts ir, arī cilvēktiesība aspekti ir šo attīcību daļa, un jāsaka, vasaras gaitā gan pie mums vērsās virkne puses, kas ziņoja par krīzi Ķīnas rietumu daļā. Es nezinu, vai jums ir sīkāka informācija par šo jautājumu. Par to, kas tad noticis ar šiem cilvēkiem, kuru vārdus saņēmām, bet eh, faktiski par kuru uh, Atrašanās vietu vairs nesam informēti, nezinām, kur viņi atrodas, vai viņi maz ir dzīvi. Nu, tas varbūt ir tāds simbolisks rakstura jautājums, kas tad ir saistīts ar uh, Saharau balvas ieguvēju. Mēs zinām, ka viņš joprojām ir apcietinājumā, vai ir kaut kāda veida datums noteikti spriedumu pieņemšanai, ja varbūt tiks viņš atbrīvots cilvēks, jeb nē, jeb notiks tiesa. Kas notiks? Pagājušā gada decembrī Saharava balva tika piešķirta. Šis jautājums tika apspriests vairāk kārt. Nu, vēl divi tādi īsi jautājumi, ko gribēju uzdot. Attiecības starp Ķīnas valdību un pārējām Āzijas valstīm ir tīpaši divi jautājumi. Pirmkārt, Taivāna. Mēs domājam, ka tirniecību attiecību, at, attiecību attīstība eh, Ķīnā ir saistīta ar to, ka Taivānā mainījās valdība. Domāju, ka līdz ar to attiecībām vajadzētu uzlaboties. Un vēl gribēju vajadzētu arī par neseno Dalai Lamas apmeklējumu, vai tam būs kāda ietekme uz jūsu attiecībām tirzniecības jomā ar Taivānu. Jo jāsaka, jo Taivāna vienmēr bijis kā tāda vārta uz Āzijas kontinentu. Uh, Un vēl nākamais jautājums. Pagājuši ir 50 gadi, kad ir mainījies Japāns parlaments. Un kas notiek šeit, biežu jomā? Tātad priekšādātājs turpina. Ir cilvēktiesību komiteja, tātad Sakarobalva un tam līdzīgi, tie ir citi jautājumi. Tas ir cilvēktiesību apakškomitejas jautājums, šeit ir tirzniecības komiteja, mums ir citi jautājumi, mums varētu pievērsties starptautiskajai tirzniecības jautājumiem, vēstniekums. Un tomēr, tomēr gribētu īsi atbildēt arī uz šo jautājumu. Priekšādātājs turpina. Tātad vēstniekums, jums vārds. 关于这个，呃，大家都知道， Domāju, ka jūs visi zināt, ka 30 gadiem kopš Ķīna uzsākus reformas un tirgus atvēršanu, lielā mērā fokus pievērsts ekonomiskām progresam un pārmaiņām Ķīnā. Un nedrīkstam šo progresu ignorēt, nedrīkstam to ignorēt arī sociālajā un ekonomiskajā jomā, kā arī demokrātijas jomā. Domāju, ka lielākās pārmaiņas pieredzētas tieši pēdējos 30 gados tajā domu gājienā, kā kas pastāv Ķīnā. Domāju, ka tā ir viena no tām pārmaiņām, kas ļaus nodibināt tiesiskumu, demokrātiju šai valstī, ļaus aizsargāt cilvēku tiesības. Mēs patiešām ceram, ka ārējā pasaule objektīvi skatīsies uz mūsu panākumiem un arvien vairāk gribēs uzzināt par tām pārmaiņām, kas norisinās Ķīnas iekšienā. iekšienā. Kas attiecas uz Sahraubalvas saņēmēju, viņš pats atzina, ka ir pārkāpis likumu un tāpēc šai gadījumā rīkojamies saskaņā ar tiesību sargājošajām normām, kas attiecas uz eh, jautājumu par attiecībām ar Taivānu. Es domāju, jūs varbūt esat pamānījuši, ka pēdējā gada laikā ir gūti panākumi, ir ievērojami uzlabojušās attiecības ar Taivānu. Tas nācis par labu ne tikai cilvēkiem šajās abās valstīs, bet arī nu, no, novedis pie tādas savstarpējas stabilitātes nodrošināšanas. Protams, ka Dalai Lamas apmeklējums ietekmēs šīs attiecības. Esam runājuši ar Taivānas svars iestādēm par šo jautājumu, esam lūguši tās izturēt, izturēties piesardzīgi, attiecībā uz 5. jūlija incidentu, piemēram. Es domāju, ka tas ļoti labi ilustrē to, tāpat kā Lasas incidents pagājušajā gadā, un Rumkija kongres un tam līdzīgas organizācijas mēģina vājināt organi mūsu situāciju, organizējot dažādus vardarbīgus protestus un pasākumus. Plašsaziņas līdzekļi domāju, ka ziņos par šiem jautājumiem un ceru, ka arī Eiropas Savienība, arī visi deputāti skatīsies objektīvi uz šiem jautājumiem vispusīgi un ņems vērā šo realitāti, kas attiec uz minētajiem incidentiem. Mēs esam pret, jeb, pret jebkādu veidu separātismu idejām un terorismu idejām. Bet, lai arī šie jautājumi nav saistīti ar ekonomiku un tirzniecību, eh, tomēr gribēju to pieminēt. Tagad atgriežoties pie ekonomikas, trīs aspekti. Pirmām kārtām par tirzniecības nelīdzsvarotību. Ķīna ir Eiropas Savienības visā austraujāk augošais eksporta tirgus. Uh, No 2004. līdz 2008. gadam Eiropas Savienības eksports uz Ķīnu ir pieauguši par 65%. Ir virkne iemeslu, kāpēc pastāv šis irniecības eh, balansu trūkums. Es jau pieminēju tos savās runās. Galvenais iemesls ir tas, ka tiek pārvietotas starptautiskās tirdzniecības un investīcijas nozars. Eiropas uzņēmumi, kas darbojas Ķīnā, uh, ražo un pārdod preces Ķīnā. Un tas ir aizstājis tiešo um, eksportu no Ķīnas. 2006. gadā, varu dot jums skaitļus par šo gadu, Eiropas uh, uzņēmumu Ķīnā pārdeva kopā preces par 200, 206 miljardiem ASV dolāru. Un jāsaka, šī summa ir milzīga, daudz lielāka nekā eksports no Ķīnas. Uh, 91,7 miljardi, tas bija 2004. gadā. Nu, tas ir pirmais punkts, tas ir man pirmā atbilda attiecībā uz balans trūkumu tirdzniecībā. Tālāk Dohas rauns. Mēs domājam, ka svarīgākais jautājums šobrīd ir politisko vēlmi pārvērst reālos darbos, reālās sarunās, motivācijā, un dar, ja tas jādara pēc iespējas ātrāk. Ir jāveicina šīs sarunas, mandāti ietvaros un pamatojoties uz pašreizējām struktūrām. Tādējādi mēs varēsim pašreizējus iz... rezultātus jau izmantot un rīkoties tālāk, dodot ieguldījumu vēl neatrisinot to jautājumu atrisināšanā. Domāju, ka Dohas raunda sarunām ir jāatspoguļo, protams, arī attīstības partneru raizes un bažas. Ir tām, tiem dalībniekiem, kas ir jau attīstītās valstis, ir jāizrāda elastība, uh, un jāizsaka apņemšanās joprojām tālāk samazināt uh, tarifus. Runājot par pretdempinga pasākumiem, mēs redzam, jā, ka pastāv de arī dempinga pasākumi pret Ķīnu. Pavisam neilgā laika posmā esam centušies šādus pretdempinga pasākumus īstenot. Uzņēmumi ir lielā mērā, piemēram, Ķīnas uzņēmumi saņēmuši nu, ne, ne negodīgu attieksmi, bet domājam, ka starp Eiropas Savienības un Eiropu, Ķīnu ir lielāka sadarbība, lielāka attīstības iespēju virkne un aspekts, kas ļaus tikt pāri šādiem jautājumiem, apusēji atvērot tirgu. Es domāju, ka mums izdosies radīt vairāk biznesa iespēju un mums izdosies izkļūt no šīs krīzes mestā sēnas. Un tad mēs varēsim arī uh, tālāk īstenot preddempinga pasākumus. Mēs ceram stiprināt dialogu, atsakoties uh, no šāda veida patvaļīgu preddempinga pasākumu īstenošanas abās uh, pusēs. That... Varbūt tagad komisija varētu parunāt par to, <clears throat> kādā stāvoklī mēs esam ar partnerattiecību nolīgumiem. Uh yes, uh, in relation to... Jā, runājot par eh, partnerattiecību un sadarbības nolīgumiem un sarunām, kā jau es pieminēju, savā iepriekšējā uzstāšanās reizē mēs esam vīlušies no komisijas puses par to, ka mēs neesam varējuši virzīties uz priekšu tik ātri, kā bijām cerējuši. Taču ir eh, šobrīd bez eh, vienošanās par trim punktiem, bet pamatā tas ir no kādiem vairāk nekā 20 punktiem, un pēc vairāk nekā pusotra gada uh, Eh, darba, jūs sapratīsiet, kāpēc mēs jūtamies eh, vīlušies. Tāpat arī vēlos sacīt, ka ir vērojam vēl no Ķīnas puses eh, virzīties uz priekšu ātrākā tempā, un mēs, es ceru, ka šī rudenī jau mēs būsim, būsim vienojušies par vairākiem punktiem. Kā sākums nākamais? Es gribētu lūgt deputātus ierobežot savus jautājumus uz divām minūtēm jo arī plenārsēdē mēs parasti nerunājam ilgāk nekā divas minūtes, tāpēc lūdzam iekļaut savus jautājumus divās minūtēs, ja tas ir iespējams. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Es runājuši ļoti īsi. Vēstnieka kungs. Ar prieku es uzklausīju jūsu jūsu uzstāšanos par divpusējām, daudzpusējām attiecībām starp Eiropas Savienību un Ķīnu, tomēr man šķiet, ka, ka konstatējums, ka Ķīna cieši no Eiropas antidempinga pasākumiem ir mazliet pārspīlēts, ņemot vērā to faktu, ka pēc mūsu uzskata ir tikai viens procents no visiem eh, procentiem, kas tiek eh, informē, importēti Ķīnā, eh, kurus skar šis Eiropas pasākums. Savukārt mēs esam konstatējuši to, ka tirzniecības līdzsvars starp Ķīnu un Eiropas Savienību galīgi nav izdevīgs Eiropas Savienībai ņemot vērā tos eh, nosacījumus, kurus jūsu valsts īsteno attiecībā uz importu no Eiropas, kas eh, galīgi nav izdevīgi ekonomisku attiecību atsākšanai. Un es gribētu uzdot jautājumus, kas man, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Pirmais attiecas uz akumiem, kurus jūs iztenojat, lai cīnītos pret pirātismu un viltojumiem un pakaļdarinājumiem un e, par intelektuālā īpašuma aizsardzību. Vai jūs jau esat panākuši kādu progresu, vai uzskatāt, ka esat e, tādu panākuši? Un otrais jautājums attiecas uz Ķīnas E, saistībām ar e, attiecībā uz konfer e, Kopenhāgenes konferences klimata pārmaiņu sakarā, vai ir kādi konkrēti pasākumi, kurus Ķīna uzņemsies, lai varētu samazināt uh, siltumnīca efektu izraisošo gāzu izmešu apjomu. Paldies! Es redzu, ka jūs esat ļoti pieredzējis, precīzi divas minūtes tās bija. Paldies! Intelektuālā īpašuma tiesības. Uh, un to aizsardzība ir ļoti nozīmīga, un Ķīnai jāstrādā pie šiem jautājumiem daudz. Mēs jau esam izveidojuši e, intelektuālā īpašumā juridisko ietvaru. Tāpat arī mēs stiprinām e, pūliņus, lai varētu ieviest un padarīt darboties spējīgi likumdošanu. Tāpat arī e, mēs strādājam pie eh, krimināla atbildības eh, ieviešanas jautājumiem un pēdējo gadu laikā. Eh, mēs esam panākuši bezprecedenta progresu. Un es gribētu šajā sakarā jūs īsi informēt runāt eh, par šiem jautājumiem. Manuprāt, eh, tas atspoguļo mūsu īstenotā progresa kvalitāti. Eh, pirmkārt, ir jārunā par tā saucamo tabato, par, par tiesu nolēmu attiecībā uz datorprogrammām un par to, cik ir jāveic, lai varētu aizsargāt īpašumtiesību turētājus. Financial Times un Reuters ir informējuši par šo jautājumu un uzskata par to, ka eh, eh, šie jau, eh, tie jau ir ļoti nozīmīgi soļi. Tā, runājot par klimatu pārmaiņām. Tie ir jautājumi, kas ir pievērsuši ļoti lielā mērā starptautiskās sabiedrības uzmanību Un bieži vien e, šie jautājumi tiek plaši apspriesti. Ķīnā mēs nopietni izturamies pret klimatu pārmaiņām. Mēs e, uzskatām, ka e, resursu ekonomēšana, dabas aizsardzība ietilpst valsts stratēģijā, un Ķīna šajā sakarā ir strādājis pirmkārt pie tā, lai varētu uzlabot energoefektivitāti un lai panāktu nozīmīgas pūliņas, lai varētu mazināt energointensitāti par 20% 2010. gadā, balstoties uz 2005. gada skaitļiem. Un ja tas tiks eh, panākts, tad tas nozīmēs to, ka samazinājums notiks par 1,5 piecām, eh, pieciem miljārdiem tonu CO2, un tas varētu būt ārkārtīgi nozīmīgs skaitlis, runājot eh, par visām izvešu samazinājumu schēmām. Tālāk. Ieda. Ir nepieciešams eh, pārskatīt energostruktūru, un arī tālāk ir nepieciešams domāt par to, kā uh, E, no rūpniecība ir jāpadara mazāk energo ietilpība. Tālāk ir jādomā par investīcijām, lai varētu atjaunot un uzlabot e, rūpniecību, lai tā varētu e, ekonomiskāk izmantot enerģiju. Tāpat arī ir nepieciešams samazināt izmešu daudzumu par vismaz 40% līdz uz 2020. gadu un tāpēc ir jāveic attiecīgi pasākumi un darbības. Kopenhāgenā tā būs Ķīnas pozīcija. Paldies. You, uh, Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Nākamais runātājs mēs no komisijas pārstāvis dzirdējām ka ir eh, mērķis eh, panākt eh, ambiciozu vienošanos. Mēs sapratām, ka šeit nav runa par brīvas apmaiņas vienošanos, bet pār jautājumiem, kas saistīti ar intelektuālo īpašumu un par investīcijiem. Vai mēs varētu un kādā veidā un kādos termiņos saņemt precīzākus elementus šajā sakarā par, par sarunām, kas ir uzsāktas un konkrēti par tām jomām, kas tiek aptvērtas un ambiciozajiem mērķiem, kurus Eiropas Savienība nosprauda šajā sakarā. Un jautājums ekscelencei Ķīnas viesniekam. E, dokumentā priekšpēdējā punktā, kur runa par zaļo ekonomiku un klimata aizsardzību, ir norādītas bāžas attiecībā uz uh, E, tehnoloģiskā sadarbība un ierobežojumiem no Eiropas Savienības puses. Un mans jautājums, nākamais jautājums e, e, par Kopenhāgenu, vai vēstniekungs varētu sīkāk paskaidrot, kādi tad ir Eiropas ierobežojumi, uz kuriem viņš atsaucas, un kādas būtu tehnoloģijas runājot par šo Kopenhāgenes perspektīvu. Paldies! Komisija lūdzu atbild pirmā. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, tik tiešām. Mēs šobrīd esam izstrādājuši eh, sarunu eh, teksta projektu. Process notiek, un man liekas, ka eh, šajos tekstos ir skaidri norādīts, kādas ir mūsu galvenās jomas. Protams, investīcijas, kā jūs jau norādījāt, tāpat pakalpojumi, publiskais iepirkums un tehniskās tirzniecības barjeras. Un, protams, eh, tā bija joma, kur bija vissaržģītākās sarunas ar Ķīnas pusi. Šobrīd sarunās visas eh, sadaļas ir, tā teikt, uz galda, bet eh, dažas ir tā teikt, sarežģītāks par citām. Bet, kā es teicu, šajā tekstā, ko es minēju, skaidri var redzēt, par kuru teksta daļu ir panākt vienošanās un kur teksts vēl ir tādā darba variantā, un mēs gaidam galējo vienošanās, un tātad šis darbs notiks tieši turpmākajās nedēļās. Paldies, saka priekšsēdētājs vārds vēstniekungam. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par sadarbību augstu attīstīto tehnoloģiju jomā, es domāju, ka Ķīna ir ļoti labā situācija. Eiropas Savienība ir galvenais tehnoloģija piegādātājs Ķīnai. Mūsu uh, cerības ir tādas, ka, Eiropas, ka ar Eiropas Savienību mēs šo sadarbību varēsim tikai stiprināt, izmantojot tehnoloģijas dažādiem mieru laika mērķiem. Paldies valdes kungam nākošam kārt uzdot jautājumu. Paldies, priekšsēdētāji. Es klausījos Kazākunga teikto, un mans jautājums saistīts ar viņu jautājumu par eh, finansējumu konkrētām jomām. Bet varbūt pirmām kārtām daži komentāri eh, vēstnieku kungam. Mēs ļoti augstu vērtējam eh, Ķīnas sadarbību intelektuālā tiesība aizsardzības jomā. Un to es saku tāpēc, ka es domāju, ka ir bijuši ļoti daudz trūkumi intelektuālā tiesība aizsardzību jomā. Un eh, tieši tāpēc arī ir bijusi kavēta šī piekļuva Ķīnas tirgiem. Mēs, protams, gribam uzturēt izniecību ar eh, Ķīnu, bet raudzīsimies uz to visu pozitīvi. Intelektuālo īpašuma tiesība aizsardzība ir ārkārtīgi svarīgs elements un ir ārkārtīgi svarīgi to iestrādāt eh, tiesību aktos, tā lai mēs varētu uzlabot attiecīgi tirzniecību. Bet tagad tālāk griezīšos pie komisijas. Man ir cits jautājums. Es augstu vērtēju tos eh, centienus, ko jūs esat veikuši pēdējo gadu laikā, lai eh, nodrošinātu intelektuālo tiesību aizsardzību. Bet eh, daļa šī jautājuma ir tāda ļoti sensitīva. Runāt par Ķīnas projektiem, produktiem vai citiem. Elektrokonsument raakt Ja eh, patērētāji noteikti gribētu, lai tiktu nodrošināta augsta produktu aizsardzība gan Nīderlandē, gan citās valstīs, eh, tātad attiecībā gan uz Ķīnas, gan uz citu valstu produktiem. Questions, ambassador? 刚才关于这个保护知识产权的问题。Vārds vēstnieka kungam, paldies. Eh, es jau esmu norādījis uz Ķīnas valdības pozīciju. bez barjeru tirzniecības eh, aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga. Mums ir eh, svarīgi uzlabot investīciju vidi, un tāpēc intelektuālo eh, tiesību aizsardzība ir ārkārtīgi svarīga. Mēs tos varam nopietni. Tieši tāpēc mēs raudzīsimies, lai arī turpmāk tiktu uh, stingri ievēroti tiesību akti, lai tiktu stiprināts juridiskais ietvers un lai arī sabiedrība tiktu izglītota. Uh, Ķīna ir uh, milzīga valsts, kurā ir 1,3 uh, miljārdi iedzīvotāji, mums ir liela teritorija un uh, izglītības līmenis uh, uh pieauga, bet ir reģioni, ir zonas, Eh, kuras ir grūtāk varbūt sasniedzams un kuras ir grūtāk izdarāms, bet katrā ziņā mūsu pozīcija ir tāda, ka mēs eh, centīsimies šo jautājumu atrisināt. Paldies vārds komisijai. Um, well, thank you. Um, I'm not, I, I would... Paldies. Es uh, nevar minēt nekādas konkrētas cipars par to, uh, kā intelektuāla īpašuma aizsardzība uh, tiek ievērot tieši medikamentu jomā un cik daudz pārkāpumu ir bijuši. Tomēr no farmaceitiskās uh, rūpniecības puses grib norādīt, ka mums ir diezgan daudz problēmu attiecībā uz Ķīnas pusi. Uh, ir eh, vairāk jautājumu, vairākas problēmas, piemēram, piekļuvi, izvietojot jaunus medikamentus tirgu, tāpat aktīvās sastāvdaļas medikamentos un tā tālāk. Katrā ziņā, es domāju, būtu vieglāk, ja es jums iesūtītu varbūt tā detalizētāku faktu izklāstu, un tur tiks iekļauts arī intelektuālo tiesību aizsardzības jautājums. David, jums vārds. Paldies, man ir eh, pavisam īsts jautājums. Gribētu atgriezties pie jautājuma par uh, Eh, ierobežojumiem uz augsto tehnoloģiju precēm. Eiropas uh, Savienība ir satraukta par to, ka trūkst uzticības un eh, intelektuāla īpašuma aizsardzības. Uh, mēs eh, būtu gatavi palīdzēt vairāk un nodrošināt augsto tehnoloģiju pārnesi, lai, piemēram, samazinātu siltumnīcas eh, gāzes izmešas un aizsargātu vidi. Mēs to visu darītu, ja mēs justos drošāk par intelektuālā tiesība aizsardzību saistībā ar šiem produktiem. Otrām kārtām. Runājot par eh, valūtas svārstībām, šī tendence turpinās. Uh, svārstīgs valūtas uh, kurs uh, joņu valodai varēs palīdzēt mazināt inflāciju. Un es domāju, ka tādā veidā mazināsies arī tirzniecības nelīdzsvars un iespējams tiks panākt arī ekonomikas augšupēja. Un visbeidzot par Hongkongu. Ne politiskā izpratnē, bet vai jūs, vēstniekungs, joprojām uzskatāt, ka ekonomiskā ziņā ir divas sistēmas vienā valstī, ņemot vērā tās izmaiņas, kas ir notikušas gan Hongkongā, gan Ķīnā. Vai šobrīd mēs runājam par vienu vienotu ekonomisku sistēmu, pa, eh, ja mēs runājam par Ķīnu un Hongkongu, tātad par Hongkongas teritoriju. Vēstniekungs, jums vārds. 刚才我讲了，保护知识产权也是为了创造更好的这个。Kā jau es teicu, intelektuālo tiesību aizsardzība ir eh, saistīta ar labākas investīciju vidas radī, eh, radīšanu. Es ceru, ka nākošais solis būs centieni no abām pusēm, lai šo mērķi arī panāktu. Joma ir ārkārtīgi svarīga, kā jūs norādījāt. Un otrs uh, augstos. Joņmaiņas kurs. Uh, kopš 2005. gada janvāra, kad tika uzsākta reforma um, šim maiņas kursam, uh, joņkurs akumulatīvi ir palielinājies par 21,1%, 1,8% un 1,3% pret uh, ASV dolāru, eiro un Japāņu jēnu. Tātad tāds ir šis pieaugums. Uh, svārstība ir uh, divpusēja. Un tā ir balstīta uz tirgus pieprasījumu piedāvājumu, un mēs to saistam arī ar valūtu grozu, tādā veidā uzlabojot uh, šo uh, peldošo mājiņas kursa režīmu, kuru mēs pārvaldam un kas arī tiek kontrolēts. Tirgus pieprasījums un piedāvājums. Tas arī ir stiprinājis uh, joņu maiņas kursu, un tas ir parādījis, cik elastīgs ir šis joņu maiņas kurs. Ķīnas valdība turpinās ļoti cieši uzraudzīt eh, valūtas eh, kursu, tās vārstības un saistības ar eh, starptautiskajām valūtām, ņemot vērā pakāpenības principu, lai varētu uzlabot joņu kursu un lai panāktu stabilu maiņas kursu, nodrošinot stabilu līdzsvaru. Eh, domāju, ka kopš 97. Eh, gada eh, šis princips attiecībā uz Hongkongu. 中央政府，无论是在九七年的亚洲金融风波时候，Runājot par Hongkongu, mēs cenšamies nodrošināt uh, stabilitāti. 97. gada krīzes apstākļos un arī šīs eh, krīzes apstākļos eh, Ķīnas centrālā valdība Hongkongā ir centusies eh, darīt visu, lai nodrošinātu ekonomisko un sociālo stabilitāti. Te es gribētu norādīt mūsu draugiem un cienījumiem deputātiem, ka Hongkonga ir stabila, tās ekonomika uzlabojas. Paldies! Ambassador, I thought David might have mentioned three countries because isn't it Macau is Portuguese? Uh, vai šeit nav runa par uh, vairāk sistēmām un vienu valsti? Arif kungam vārds paldies. Jā, es ar lielu interesi uzklausīju vēstnieku kunga teikto un tāpat arī komisijas teikto, bet uh, runājot par tirzniecību ir pārsteidzoši uh, tas, ka sociālais dempings tiek aizmirsts un sociālo normu neievērošana. Mēs zinām, ka šī neievērošana, runājot par to nelīdzsvaru, šo tiesību neievērošanai ir ļoti būtiska loma, jo šis uh, dempings rodas tāpēc, ka netiek respektētas sociālās nomas, eh, lom, normas. Un es gribētu lūgt vēstnieku paust savu viedokli par uh, strādājušo tiesību ievērošanu, piemēram, tāpat arī par arotbiedrību brīvību Ķīnā, par uh, piespiedu darba spēku, uh, par eh, bērnu izmantošanu darbā, par uh, starptautiskās darba organizācijas minimālo tiesību ievērošanu. Tātad tam visam būtu jānod, tātad šīs tiesības jānodrošina, lai nodrošinātu minimālu tirsniecību ar uh, Eiropas Savienību. Tāpat arī janvārī tika parakstīta vienošanās uh, šai darba tiesību jomā un jāsaka, ka Šķiet, ka šis līgums nekādā veidā būtiski nav virzies uz priekšu pēdējo mēnešu laikā, un es tātad gribētu zināt, ko Ķīnas valdība dara saistībā ar šo jautājumu, tātad, kā es teicu, par sociālajām uh, normām. Thank you, ambassador. Paldies, vēstniekums, jums vārds. Un domāju, ka kā jūs jau labi zināt, Ķīnā ir 1,3 miljārdi iedzīvotāji, un, protams, ir līdz ar to arī nevienlīdzība iedzīvotāju dzīves apstākļos, un industrializācija joprojām turpinās. Ķīna ir viena no straujāk, straujākās attīstības valstīm, gan ekonomiskā, gan sociālā ziņā. Protams, ka problēmas pastāv, visdažādākā veida problēmas. To nedrīkstam nolikt, un tas arī nav dīvaini, tas ir tikai pašsaprotam. Bet no Ķīnas valdības viedokļa skatoties, esam izveidojuši striktu sistēmu, kas ietver noteikumus. Savukārt no otras puses Ķīna ir izpildījusi ANO tūkstošgads mērķus un dažus no tiem pat ātrāk nekā noteiktais termiņš, piemēram, attiecībā uz nabadzības samazināšanu. Ķīnas iedzīvotāju nabadzība ir samazinājusies no 250 miljoniem, kas dzīvo zem iztikas līmeņa, līdz maz, mazliet vairāk kā 11 miljoniem. Tātad šis samazinājums ir milzīgs, un tomēr uh, tie iedzīvotāji, kas iztiek ar vienu dolāru dienā, joprojām e, to ir ļoti daudz, tādos absolūtos skaitļos. Daudziem jāmeklē darbs, lai atbalstītu savas ģimenes, lai uzturētu ģimenes, un domāju, ka problēmas varētu parādīties šai, šai ziņā, šai jomā. Bet domāju, ka tas saistīts ar mūsu attīstību. Tas ir attīstības procesa problēmas, tās ir tikai dabiskas, tās būs jāpārvar. Un Ķīna, protams, turpinās pie šiem jautājumiem strādāt. Paldies. Nākamais jautājums uzdevējs. Euh, Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es gribētu atgriezties pie šiem jautājumiem, kas man šķiet svarīgi. Visniekungs, jūs ļoti labi zināt, ka mēs eh, pilnīgi nesam vienlīdzīgi runājot par Eh, starptautisko tirsniecību, tāpēc, ka mēs neņem vērā vienādas noteikumus, vai tie būtu veselības aizsardzības, vai vidas aizsardzības, eh, vai citi noteikumi. Mēs absolūti nesam vienlīdzībā, un mūsu eh, līdzpilsoņi mums pārmet to, ko viņi sauc par vidas un sociālo dempingu. Un es gribētu dzirdēt jūsu viedokli, būtu ļoti labi par Eh, to, kā uz eh, šiem jautājumiem tiek meklēts atbildes, jo ir iespējams divas atbildes. Pirm, pirmā būtu tā, kā tiek noteiktas barjeras vai aizsardzība pret tām valstīm, kas šos, eh, šīs normas nerespektē, un otrais risinājums ir valstis, kas šīs normas nerespektē, mēģina veidot E, harmonizācijas vai konverģences plānu no nu, augšas, tas nozīmē uzņemties saistības ilgā termiņā, lai varētu virzīt uz priekšu sociālos e, veselības aizsardzības un vidas aizsardzības noteikumus. Un divi pavisam īsi jautājumi, e, lai precizētu to, ko sacīja mani kolēģi. Pirmais, e, runājot par darba apstākļiem, konkrēti par bērnu darbu Ķīnā, vai jūs esat ratificējuši starptautiskās uh, E, konvencijas. E, šajā sakarā es gribētu dzirdēt konkrētu jautājumu. Un otrais jautājums par e, Kopenhāgenu jūs sacījāt savā sākotnējā priekšlikumā, ka jūs nevarējāt es pilnajā mērā cīnīties pret klimata pārmaiņām, kamēr Eiropas Savienība ir bloķējusi zināmu skaitu tehnoloģijas transferu. Un mani kolēģi uzdev jautājumu, par kādiem tehnoloģijas transferiem šeit ir runa. Es gribētu dzirdēt atbildi. Paldies! Um, Sanes, might... Sonis kundze, es tikai lūkšu, tad tagad varbūt kom... vēstniekam komentārs un pēc tam komisijas pārstāvēja komentārs. Tas būs saistīts ar šo konkurenci. Vēstniekums jums pirmajam vārds. Kā jau teicu, no Ķīnas valdības viedokļa skatoties esam izveidojuši juridisko ietvaru, kur ietverts arī darba kodeks. Tātad noteikumi, kas regulē darba attiecības. Uh, tas attiec arī uz bērnu darbu, cīņa pret bērnu darbu. Bet problēma eksistences gadījumā, un es domāju, tās varētu pastāvēt nu, tādos ļoti attālos nomaļos Ķīnas reģionos. Ķīna ir tik milzīga, ka te, tie, te, tie ir geogrāfiski šāda reģiona ir un tos nav tik viegli kontrolēt. Runājot par tālāk, par uh, tirdzniecības nelīdzsvarotību un negodīgu konkurenci. Tāda, protams, pastāv. Jūs varbūt nemaz nezināt, ka daudz produkti, ko jūs lietojat, ko izmantojat, ir augstas kvalitātes, bet ļoti zemas cenas. Tie ja patiešām ir lēti, un tie šie kvalitatīvie lētie produkti tiek ražoti Ķīnā. Tie varbūt tik bieži neparādās šajā tirzniecības nelīdzsvarotībā, jā, bet Ķīna savukārt izmaksas rodas ar, ar eh, piesārņojumu. Komisā, komisijas pārstāv, varbūt jūs varētu arī komentēt mm, iepriekšējo jautājumu. Jā, ilgtspējīga attīstība un citi darba apstākļu standarti ir iekļauti kā daļa šajās sarunās. Mēs to pieminam ne tikai atsevišķās sanāksmēs, bet to turpinam arī šajā ilg ilgajā dialogā runājot par ārējām attiecībām ar Ķīnas valdību, kur tiek runāts par dažāda veida līgumu ratifikāciju. Par tirdzniecības pusi runājot, Mēs vienmēr esam darījuši tā, un to arī darīsim, ka esam īstenojuši ietekmes novērtējumu. Mēs cieši pētām šo izvērtējumu tajā brīdī, kad īstenojam sarunas par partnerības un sadarbības nolīgumiem, un var jūs informēt, ka šādu novērtējumu veids ārējais konsultants, un Un tas ir tas veids, kā mēs eh, šai darbā cenšamies ieviest eh, tātad kvalitātes standartus. Paldies, un pēdējais jautājums no Džo. Lūdzu. Yes, thank you, Chairman. Paldies, priekšsādātāji. Mans jautājums ir komisijas pārstāvē. Komisijas pārstāve teica, ka Ķīna ir vissvarīgākais tirniecības attiecību partneris, un komisija atzinīgi runājam par arvien augošo vidusslāni Ķīnā, tāpēc, ka šie tie būtu tie cilvēki, kas varētu būt spējīgi pēc tam vairāk pirkt Eiropas preces. Bet es gribētu uzdot jautājumu komisijai, kā tad viņi grasās sa savienot šo spiedienu uz Ķīnu, palielināt virzību uz tirgus ekonomiku un saņemt tātad pilns tirgus ekonomiskas statusu, ja viens no nosacījumiem jau faktiski ir izpildīts, un tas ir valsts radītu kropļojumu novēršana, piemēram, privatizācijas jomā. Es gribētu vaicāt komisijai, kā tad ir, kāds ir viņa viedoklis par privatizāciju, uz kuru viņi tik ļoti spiež, vai tas nav ārkārtīgi brutāls process Ķīnā? Un šai privatizācijai ir milz, bijušas milzīgas sekas uz, uz darba ņēmēju tiesībām un dzīves apstākļiem. Jūlijā vien Tongvas uh, tērauda rūpnīcā 25 tūkstoši darba vietu tika likvidēti no 30 tūkstošiem. Un šie darba ņēmēji nezaudē darbu tikai tāpēc, ka viņi aizkavē visu šo pasākumu, iesaistoties milzīgā streikā, tātad uh, kolektīvā rīcībā. Tūkst, un ir citi gadījumi, ka tūkstošiem darba ņēmēju uh, pieredz to, ka viņu tiesības tiek ierobežotas, samazinās, eh, pasliktinās darba apstākļi. Un gribēju vaicāt komisijai. Ja mums ir tādas globāli intereses, nu, piemēram, eh, uzņēmuma intereses kā Eiropas Savienībā bāzētu multinacionālu uzņēmumu, mēs izmantojam desmitiem miljonu migrāntu strādnieku, uh, kas ir tādi kā svešinieki savā pašā zemē. Viņu bērniem nav tiesību, viņiem nav tiesību. Tad kādā veidā komisija tad spēja šo te jautājumu saskaņot ar viņu virzienu spiedienu uz privatizāciju, ko viņi turpina īstenot Ķīnā? Ja rezultāts ir lūk šāds. Ķīnā darba, slā, darba, darba ļaužu slānis ir visvairāk apspiestās visā pasaulē. Un viņi ir gandrīz, viņi strādā kādā cietumā. Tas gandrīz taks, var salīdzināt ar Staļina reģionu, uh, režīmu. Toreiz tika piespiedu darba nometnē strādāts, un Ķīnā iznāk tāda kapitālistu darba nometne. Kā tad komisija domā risināt šo jautājumu? Ko komisija domā vispār par to? Ko komisija domā par brīvas izniecības savienībām? un par brīvām arotbiedrībām, kad šīs arotbiedrības nepastāv. Taču ir vajadzīgs arotbiedrības, kas varētu aizstāvēt darba ņēmējus pret šāda veida globālām problēmām. Paldies priekšsādātē. Komisijas pārstāvi lūdzu. Paldies. Atsautoties uz tirgus ekonomikas statusu, ko jūs pieminējāt, es nedomāju, ka tā ir komisija, kas eh, dzēn Ķīnu virzībā uz šādu statusu pieņemšanu. Tas ir lēmums, ko pieņēmas Ķīnas valdība. Ķīnas valdība vēlas sasniegt šo tirgus ekonomikas status, kas attiec uz privatizācijas arī teikšu, ka arī šis jaunums lielā mērā ir Ķīnas valdības politikas rezultāts. Tas nav tāds jautājums, ko komisija spēja kaut kādā veidā ietekmēt, virzīt uz to vai nē Ķīnā. Un varbūt līdz ar to, uz šo jautājumu labāk var atbildēt tieši Ķīnas vēstnieks, kas attiec uz Eiropas uzņēmumiem, kas darbojas Ķīnā. Un domāju, ka daudz no šiem uzņēmiem ļoti aktīvi darbojas sociālo standartu nodrošināšanā. Daudz no šiem uzņēmumiem ir nodrošinājuši darba apstākļus atbilstīgā veidā savos uzņēmumos. Un domāju, ka būtu tikai godīgi teikt, ka tikai tāpēc, ka šie tirgus, eh, uz tirgus pamatot uzņēmumu, ka viņi tāpēc sliktāk attiektos pret saviem darbiniekiem, būtu kļūda. Es domāju, ka tā nav. Tā, tas ir pārāk liels vispārnājums. Tā nevar teikt. Bet, kā jau teicu, mēs, protams, atbalstām diskusijas par sociālo atbildību ar uzņēmumiem, mūsu uzņēmumiem, kas darbojas Ķīnā. Mums ir bijusi virkne semināru par šiem jautājumiem, ir, diskusijas ir ļoti aktīvas. Un tajās iesaistamies gan mēs, gan tirniecības ģenerāldirektoros, gan mūsu kolēģi ārējo attiecību departamentā. Un viņi to dara, protams, kopā ar Ķīnas valdības pārstāvjiem. Thank you. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies komisijas pārstāvē Helēnai Kēningai par to, ka viņi ieradās uz šo sanāksmi. Vēstniekungs, arī jums liels paldies komitejas vārdā par to, ka ieradāties šodien. Kā jau teicu, tas ir ārkārtīgi svarīgi šī mandāta sākumā strādāt pie svarīgiem jautājumiem, konstatēt, cik svarīgas ir attiecības ar Ķīnu. Mēs šajā komitejā, nosūt, no šīs komitejas nosūtīsim pārstāvis arī uz Ženēvu, uz ministru sanāksmi PTO ietvaros un ceru, ka tas notiks novembra beigās, decembra sākumā. Un tiešām ceru, ka varbūt mums izdosies tikties ar jūsu tirzniecības ministru. Varbūt jūs varat palīdzēt to noorganizēt Dženēvā. Un visbeidzot, varbūt vēstnieka kungs, varbūt tas, šis lūgums iet pārāk tālu, nezinu, bet tirzniecības komiteja vienmēr apsver ikgadēju apmeklējumu uz dažādām valstīm. Varbūt, ka nākotnē mēs varētu apsvērt iespējas nosūtīt delegāciju, apmeklējumu delegāciju arī uz Ķīnu. Lielas paldies, ka ieradāties un liels paldies par atbalstu. Right, can... Lieliski līdz ar to pārējiem tālāk pie 12. darba kārtības jautājuma. Impact of the economy ekonomikas un finanšu krīzes situācijas ietekmu uz starptautisko tirzniecību. Is, think, say... Domāju, ka būtu tikai godīgi teikt, Antoni, varbūt es pagaidīšu, ka aiziet no telpas tie, kas dod šobrīd projām. Paldies, vēstniekums, vēl vienreiz. Yeah. Right. Economic... Tātad, kā jau teicu, ekonomikas un finanšu krīzes situācijas ietekme uz starptautisko tirdzniecību. Domāju, būtu tikai godīgi teikt, ka mēs visi labi zinām, ka situācija, par kuru nu pat runāja Ķīnas vēstnieks, ir situācija, kas ir pazīstama visā pasaulē, aktuāli visā pasaulē, un ekonomikas un finanšu krīze īpaši nopietni ietekmēs Eiropu, arī manis paša valsti. Un tāpēc domāju, ka būtu ļoti savlaicīgi šobrīd vaicāt komisijai, kādas tad ir komisijas domas par šo situāciju un nākotni šai ziņā. Man vienmēr bija līdzies, ka, ja mums izdosies noslēgt Dohas sarunas, tad tas, tā būtu viena no viens no soļiem, kas ļautu risināt finanšu krīzi, izkļūt no tās. Bet, nu, protams, jebkura veida tirdzniecības attiecības ar jebkurām valstīm var virzīties uz priekšu un tādā veidā palīdzēt, eh, veicināt iespējas attīstībai un izkļūšanai no krīzes arī Eiropas Savienībā. Īpaši labi esmu informēts par nodarbinātības problēmām. Nodarbinātības līmenis samazinās visā Eiropā un ceru, ka komisija varēs mums palīdzēt pastāstīt par šo jautājumu sīkāk. Un nu, tāpēc došu vārdu. Neredzēju, ka jūs esat šeit jau lūdzu komisijas pārstāvi. Priekšsēdētāji kungs. Iesākumā gribētu apsveikt jūs un jūsu kolēģus Inta komitejā ar ievēlēšanu, atkārt, vai atkārtot ievēlēšanu šai parlamentā. Vēlu jums visu to labāko, daudz veiksmes nākamā mandāta ietvarošai darbā šajā svarīgajā komitejā. Un tieši tāpat kā pārējie komisijas pārstāvis, esmu gatavs nodrošināt jums visiespējamo atbalstu šajā darbā. Pāris vārdos var pastāstīt jums pats par sevi. Šī ir mana pirmā diena galvenā ekonomista amatā. Tecniecības ģenerāla direktorātā tātad nu, viens no maniem pirmajiem uzdevumiem, par to ļoti priecājos, ir runāt ar šo ārkārtīgi svarīgo komiteju. Esmu pagodināts te būt un apspriest ar jums šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu. Turklāt gribētu teikt, pāris vārdos par to, kā tad darbojas Tirniecības ģenerāla direktorāta ekonomikas vienība. Mūsu galvenā loma ir sniegt augstas, augstas kvalitātes ekonomiskās analīzes eh, attiecībā uz jautājumiem, eh, par ko jūs runājat. Mēs cenšamies palīdzēt ģenerāla direktorātam arī izvērtējot šo poli pieņemto politiku ietekmi visā pasaulē un palīdzam noteikt prioritātes jauniem tirniecības pasākumiem Un šai ziņā cieši strādājam kopā ar citiem, citām vienībām. Cenšamies panākt tādu vispārīgāku, vispārīgāku pārskatu par to, kāda tad būs sirdniecības politikas eh, rezultāta ietekme. Strādājam kopā arī ar citiem komisijas dienestiem, ārpus tirdzniecības, nu, piemēram, pie globalizācijas jautājumiem, konkurences jautājumos sadarbojamies, cenšamies pārliecināties, uh, ka no mūsu ģenerāla direktorāta perspektīvas e, tirzniecība tiek atspoguļot arī šajās politikās. Un visbeidzot, par pārskat, mēs esam arī nodrošinām arī tādu kā pārskatāmības funkciju, mēs nodrošinām pēdējās jaunākos statistikas datus gan mūsu kolēģiem, gan visām citām institūcijām, kas to vēlas saņemt, to starp arī pilsoniskai sabiedrībai un sabiedrībai kopumā. Tātad šie tie trīs pīlāri, uz ko mūsu darbs ir balstīts Mm, kā teicu, un no paša sākuma esam novērojuši krīzi, esam uzraudzījuši to, esam skatījušies, kā starptautiskās irniecības un Eiropas irniecības politikas ietekmē situāciju, esam domājuši par to, kā vislabāk risināt šo ārkārtīgi milzīgo izaicinājumu. Un ko gan gribēju vēl jums likt priekšā šodien, priekšā te kungs, pavisam īsi, trīs vēstis, trīs atsevišķas vēstis. Pirmām kārtām pirmie ar tirniecību, galvenie ar tirniecību saistītie parametri, kas saistīti ar krīzi. Tālāk kādas politikas līdz šim īstenots, kā tās ietekmē, un arī pāris domu, pāris ideja par to, kā varētu virzīties tālāk. Ja es varētu izteikties tikai trijos vārdos, tad es teiktu, ka krīze ir bijusi pēkšņa, skarba un ļoti sinhrona. Pēkšņa, tāpēc, ka pirmos krīzes trijos mēnešos eksports samazinājās par apmēram 40% ikgada skaidļos runājot. Tas tiešām ir traumatiski. Un eh, eksperti nebūtu ne, negaidīti tik, tik strauju krišanos. Tā bijis ļoti skarba, tāpēc, ka tā ir trakāk nekā lielās depresijas laiki, ko jūs varbūt atceraties. Pirms pēc brīža došu jums skaidrs, kas ļaus ilustrēt šo piemēru. Un tālāk par sinhronizēto daļu runājot, kopš 2008. gada novembra preču eksports samazinājās apmēram par 342 miljardiem eiro. Uh, Tas varbūt liekas tāds abstrakts skaitlis, bet la, došu jums mazliet nacionāla konteksta. Tas ir tā, it kā Francija pēkšņi vispār visus eksporta ieņēmumus būtu zaudējusi visā, visa gada ietvaros. Uh, Vai, piemēram, Zviedrija un Polija kopumā zaudēt visus eksporta ieņēmumus? Tā ir tik liela summa 2008. gadā. 2008. gads starptautiskā tirniecībā bija it kā ļoti veiksmīgs līdz tam ar lieliem solījumiem. Tātad situācija ārkārtīgi grūta, visiem politiku izstrādātājiem ir jārīkojas ļoti strauji, adekvāti, jāreģē uz šiem uzdevumiem un problēmām. Un viens no mazāk aps, apspriestajiem, bet eh, svarīgākajiem krīzes aspektiem ir tas, ka tā norisinājās sinhroni visur, visā pasaulē. Visi pasaulē tika skārti šīs krīzes rezultātā. Teiksim, otrā pasaules kara pēc, eh, eh, aiz, pēc otrā pasaules kara š, bija atsevišķi reģioni varēja paļauties uz citu reģionu palīdzību, jo tie netik, net, jo krīzes tos tik skarbi neskāra, kamēr šajā gadījumā nav šādu neskartu reģionu. Nu, tātad galvenie skaitļi Protams, var jums pēc tam vēl citēt citus e, rādītājus, ja jums būs jautājumi. Man ir ļoti daudz informācijas no šīs te e, tabulas, kas ir mūsu priekšā, pieminēšu dažus. Pirmām kārtām pasaula, e, pasaulē ekonomikas lejupslīde, pasaulē kopumā būs, tiek prognozēta apmēram mīnus 1,5%. Un tas ir ļoti svarīgs skaitlis. Īpaši, kad domājam par to, kā izkļūt no krīzes. Tas turklāt liecina, par to, ka krīze, šī tabula liecina, ka krīze nav skārus visas tautsēmniecības vienādā veidā. Viss izteiktāk tā skārusi attīstītās ekonomikas Eiropas Savienību, Japānu, ASV. Daudzas to jaunatīstības valstīm, un, piemēram, straujās attīstības jaunas Ķīna, kas e, ir sastapušās ar krīzi, tomēr būs pozitīvs izaugsmas jomā 2010. gadā tiek prognozēts, ka atlapšana šajās eh, ekonomikās notis, norisinās daudz, āt, norisināsies daudz ātrāk. Šogad Pasaules tirniecības organizācija ir par, prognozējusi, ka būs mīnus 12% eksporta attīstībā. Nākamajam gadam būs ļoti neliels uzlabojums, 1% tikai. Eiropai, kā jūs redzat tabulā, prognozes ir tādas, ka mēs atgriezīsimies 2005. gada līmeņos. Viss progress, kas ir bijis pa šo laiku, iegūstot tirgus, veicinot eksports visu šo 5 gadu laikā, 4-5 gadu laikā, tiks e, izlīdzināts pa nulē. Mēs atgriezīsimies 2005. gada līmenī eksporta jomā. Bez krīzes mēs būtu stipri zem šīs zaļās lēnī, līnijas, ja būtu turpinājušies tāda paša veida tendences, kā bija pirms tam. Bet, kā jau teicu, atgriezīsimies 2005. gada līmenī un ne, nav šobrīd zināms, cik ātri varēs tirdzniecība atlapt līdz, piemēram, 2008. gada līmeņiem, respektīvi līdz līmenim pirms krīzes. Iepriekš jau minēju faktu, ka krīze norisinās visā pasaulē vienlaicīgi, un te jūs redzat, kā eksporta attīstējušies lielākajās tautsaimniecībās. Uh, kopš pagājušā gada septembra. Eksporti lielākajās tautsēmniecībās ir burtiski kritušies, nu, ārkārtīgi strauji. Līdz pat pēdējiem diviem mēnešiem šis kritiens turpinājās. Šis, šī tabula parāda, ka tomēr ir pamats arī nelielam optimismam, pamatojoties uz pēdējo divus, trīs mēnešu tendencēm tirdzniecībā. Te redzam, ka manāms tādas nelielas pazīmes veselī, ekonomikas at, atlapšanai, vismaz tirdzniecības jomā vismaz atgriežas kaut kāds pieauguma, pieauguma likme no mēneša uz mēnesi, un tāpēc ir pamats domāt, ka varbūt tam krīzes trakākajam punktam esam tikuši pāri, un tālāk tirzniecība varēs atkal pieaugt. Pavisam īsi, lai Pastiprinātu to, ko teicu, runājot par atlapšanu, protams, ir jāskatās arī uz apjomiem. Ir jāpārliecinās, ka tirniecības apjomi pieaug. Uh, jo tas ir vislabākais rādītājs ekonomiskās aktivitātes eh, atlapšanai. Cena pret apjomu, tā tad ir ārkārtīgi svarīgi, lai apjomi, šī zilā līnija, jūs redzat, ļoti labi parāda, ka, nu, pamazām atkal at, uzlabojas rādītāji. Tomēr nedrīkstam samierināties ar jau tā mierīgi noskriežušiem panākumiem un dusēt uz lauriem. Nē, kā jau teicu, šī krīze ir ļaunāka kā lielās depresijas laika, un no šiem laikiem varam arī mācīties. Šī zilā līnija šobrīd ļoti labi parāda debatas, kas daudz kur norisinās, piemēram, vakardien eh, arī Angela Merkele runāja par to, uh, ka ekonomikas atlapšana pasaulē varētu arī tikt apdraudēta, ja, neņem, ja ne, neveiksim, neīstenosim attiecīgus pienākumus. Pēc visiem šiem kritumiem tirniecības apjomos ir pāris mēnešu bijuši, nu jau izaugsme, cilvēki domā, ka lūk, nu tad jau viss ir panākts, bet pēc tam gadi gadiem vēl depresija turpinājās, tātad nedrīkst pēc pirmajām atlapšanas pazīmēm mest ieročus pie mās un vairs neko nedarīt. Tā nevaram rīkoties. Tātad mums jāmācās no pagātnes kļūdām un jāturpina spēcīgi koncentrēties uz tirzniecības politiku. Mūsu vēsts ir pavisam vienkārša. Tirzniecības politikas ietveros tirzniecība ir daļa no risinājuma, un tā nav daļa no krīzes. Tā nav tā, kas radīja krīzi. Tirzniecība ir viens no instrumentiem, kas var palīdzēt straujāk atvesļoties ekonomikai. Uh, Un tas viss nonāk pie visam vienkāršām lietām. Mēs esam, mēs, ir jautājumi, par kuriem mēs zinām, par ko esam pārliecināti, esam informēti, tirniecības politika ietvaros, jo gadu gaitā esam guvuši šo pieredzi Eiropā. Mums ir, piemēram, vajadzētu palīdzēt valstīm izvairīties no protekcionisma. Tā, lai tām tas nav pēdējais, lai tās ne, neķers pie protekcionisma kā pie pēdējā līdzekļa. Jo krīze, protams, ir palielinājusi šo tieksmi pēc protekcioniskiem pasākumiem. Un ir divi tādi galvenie mehānismi, ko komisija un arī citi pasaules partneri ir centušies e, veidot, virzīt uz priekšu, tātad turpināt, at, lai turpinātu atvērt tirgus. Pirmais mehānisms, kam bija ļoti liela nozīme, uh, pēc krīzes sākuma ir PTO mehānisms. Lielās depresijas laikā tāda mehānisma nebija, nebija PTO. Valstīm nebija nekāda veida apņemšanās un saistības nodrošināt tari, to, ka tarifi ne, nepaceļas pārāk augstu, pārāk kaut kādiem konkrētiem limitiem. Šobrīd mums šāds mehānisms pastāv, un tas ir efektīvs. Lielā mērā tas ir pierādījis savu efektivitāti. Bet, kā jau teicu, arī PTO noteikumos ir zināmi, nu, trūkumi. Uh, Un šie trūkumi būs jālabo. Tāpēc starptautiskā sabiedrība uh, G20 ietvaros pieņēma virkni lēmumu. Ir ārkārtīgi svarīgi virzīt uz priekšu arī tādas vien līdzīgi domājošas valstu grupas, kas ļautu tad īstenot stimulus ekonomikas atjaunošanai šādas programmas, kas veicinātu pārskatāmību dažādiem pasākumiem, kas vienā vai mēr, citā mērā ietekmē tirdzniecību. Un visi šie pasākumi līdz šim, manuprāt, ir bijuši diezgan efektīvi. Efektīvi, veiksmīgi. Ir palīdzēti, palīdzējuši mums izvairīties no krīzes ļaunākajām uh, iespējām, kas attiec uz Eiropas Savienību. Mēs esam viens no lielākiem tirdzniecības partneriem gan investīciju, gan arī preču ražošanas jomā, un mums ir pozīcija, kas mums jāsklabā. Mums ir jāturpina paturēt tirgi atvērti. Nedrīkstam aizmirst, ka divas trešās daļas no importiem galu galā pēc tam atkal tiek eksport, nonāk kā eksporti. Uh, tirgum jābūt atvērtam un svarīgi turēt atvērt arī iekšējo tirgu priekš visas pārējās pasaules, jo globālās ekonomikas ietvaros ir ārkārtīgi grūti pārliecināties, ka, ka šī globālās ķēdes e, nepārtraukst. Ir ļoti viegli tos pārtraukt ar dažādiem protekcionistiskiem pasākumiem. Un turklāt gribēju pieminēt, ka šādu globālu ķēžu uh, saraušana ir viens no iemesliem, kāpēc, kā, kā tiek skaidrota krīze, kāpēc ir kāpēc arī bija tik ļoti liels samazinājums IKP un tirzniecībā. Tas tāpēc, ka, lūk, šīs starptautiskās tirzniecības saiknes ir ļoti globalizētas. Un tā, līdz ar to dažāda veida pasākumiem var būt lavīnas efekts. Un priekšādātāja noslēgumā gribētu izteikt pāris punktus, ko varam apspriest pēc tam arī jautājumu un atbilžu sadaļā. Gribēju teikt, ka pat, pateicoties šiem diviem eks, mehānismiem, komisija ir izveidojusi vēl papildus arī atsevišķus vienpusīgus mehānismus – mums ir jāpā, mums, piemēram, ir mehānisms, kas pārliecinās, ka valsts, valstu pasākumi, kas tiek īstenot pret krīzi, nav diskriminējoši. Tātad, eh, izmantojot PTO noteikumus un šo te vienpusīgo mehānismu, kombinācijā ar politikas pasākumiem, es domāju, mums ir izdevies apkarot protekcionismu, tieksmas protekcionismu, kas ir ļaunākais scenārijs. Pēdējais mēnesis turklāt ir liecinājis par to, ka PTO un Dohas eh, rauns atkal atsāksies, atkal aktualizēsies, un tas, domāju, būs ļoti vērtīgi. Nu, un tagad galvenais uzdevums, protams, kā jau teicu iepriekš, ir ne, nelikt bet nemest cīņu pie malas, tātad ne turpināt, kaut, turpināt cīņu, kaut arī it kā pirmie panākumi jau redzam, jāturpina šies atbalsta pasākumi, arī tirzniecības jomā, un man pēdējā piezīme priekšsādātā ir, ir jāturpina apsvērt tātad eh, attīstības um, investīcijas, redzam, kādus pasākumus valstis var īstenot, eh, ja ir šie trūkumi PTO, piemēram, šie tarifi, ko tās var pacelt līdz nezinu kādiem līmeņiem, un šīs, šie vājumi PTO noteikumos ir jāizskauž. Tāpēc ir vajadzīga šī vispārīgā pieeja. Un kopējs eh, Dohas eh, attīstības eh, lī, līgums. Es gribētu uzdot jautājumu. Jūs runājat par e, to veidu, e, kā, e, un atspoguļā pieminējat 20. E, gadu veikslīgo depresiju. Es gribētu uzdot jautājumu. Es iespējams kļūdos, taču, manuprāt, tā bija, bija pilnīga bezatbildība no atsevišķu fi, finanšu institūciju puses. Pa, tajā, ka Eh, tā, tas pieļāva ieslīgšanu parādos. Kurš bija atbildīgs par to, lai uzraudzītu šādu parādu veidošanos? Jo, manuprāt, galīgi netika sekots tam, kā eh, šie parādi tika apstrādāti. Es uzskatu, ka komisija varēja saprast, Eh, var saprast veidu, kā darbojas finanšu tirgus. Varbūt nu, tas ir tikai mans viedoklis, iespējams, es kļūdos, bet lielākā daļa eh, rekomendēja bankām un institūcijām uzpirkt eh, parādus un aicināja. Taču tās bija pašas bankas, kuras aicināja cilvēkus cilvēkus ņemt, uzņemties vairāk un vairāk parādus. Un varbūt vajadzētu e, apturēt institūcijas, e, kuras e, rekomendē cilvēkiem pārp, uzpirkt aizdevums, vai, vai tika veikta šā sākotnēji padziļinātā izpēta? Ah, thank you, Mr. Chair, for this question. I, I should... Man ir, varbūt man iesākumā vajadzēja pateikt to, ka ka vārds tirzniecība šajā kontekstā ir varbūt nevisai, nevisai piemērot, jo, piemērots, jo tādā gadījumā mums ir jārunā par plašākām eh, aktivitātēm. Un, taču jums ir pilnīgi taisnība norādot to, ka regulējošā sistēmā bija kļūdas visā pasaulē un iespējams arī uh, citu uh, galveno partneru starpā, ne tikai Eiropā vienu, un iespējams uh, jūs tāpēc arī zināt daudz labāk nekā es, ka G20 uh, apņemšanās un diskusijas skatīs šo jautājumu darba kārtībā īpaši. Es tagad te gribētu uh, izteikties un pareģot, kāds varētu būt samita rezultāts, tad, uh, rezultāts, taču tas varētu būt viens no uh, punktiem, eh, ko izraisīja finan eh, kas izraisīja finanšu krīzi un pēc tam vēlāk ekonomisko krīzi, un tāpēc vajadzētu uh, mazināt šo, uh, šo krīzes uh, iedarbību ar spēcīgākiem kontrols pasākumiem. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Mans jautājums ir ļoti vienkārši. Kas notiek tad, kad. E, kā CS marketi, CS markets eh, bankrotē. Vai jūs varat paredzēt, kas tad notiks? Vai jūs varat atkārtot eh, jautājumu, eh, kas par uh, tirgu tas bija. Tas bija CDS uh, eh, tirgus. Eh, tas ir ļoti uh, līdzīgs pēc apjoma hipotekārajam tirgum savienotajā, uh, savienotajās valstīs. Kā jau es mēģināju paskaidrot agrāk, mums ir jārunā par to, kādas ir Eiropas Savienības kompetences tirsniecības politikā un e, tā vai citādi e, tiks ietek, ietekmēta makroekonomiskās atbildība. Tātad, taču CD, e, tas ietekmēs CD, CDS un jebkurā gadījumā, bet es piekrītu un varu atkārtot to, ko es sacīju iepriekš uz priekšsēdētājs doto jautājumu, ir, ir jāseko tam, lai startautiskā līmenī un globalizētā pasaulē un arī finanšu tirgu notikumi tiktu uzturēti, un mē, mums ir jāpieliek pūliņi E, pie tā, un tādā veidā mēs arī gatavojamies Pitsburgas samitam. E, nākamais jautājums. Paldies priekš, e, priekšsēdētāji, paldies par interesantu izklāstu. Daži jautājumi. Es, es aplūkoju grafiku, kurā mēs redzam īslaicīgu atgūšanos un atkal kritumu uz leju. Un Tagad runājot par cenu pieaugumu, vai mēs runājam par izējuma materiālu cemā, cenām, vai preču grupu cenām, vai tās, vai vienkārši tas ir tāpēc, ka uzkrājumi iet mazumā un cilvēki turpina tās iepirkt vai mēs varam runāt par nopietnu atgūšanos vai ne, un šajā sakarā arī par starptautisko pārtikas krīzi. Kā pašreizējā krīze ietekmē e, pārtiks krīzi vai. Un pēdējais jautājums. Mēs uzklausījām uzstāšanos vakar, kurā tika norādīts, ka e, e protekcionisms šajā recesijas periodā nav bijis tik, spēc, e, tik, e, tik nozīmīgs, kā mēs baidījāmies. Taču, ko jūs, ko jūs varētu teikt par bezdarbu un par bezdarba skaitļiem? Thank you, Neb. Paldies, Dēvid, par uzdoto jautājumu. Thank you. Paldies. Šie bija ļoti nozīmīgi trīs jautājumi. Mēs runājām jau par cenu un apjomu ietekmi un par to, kā tiek ietekmēta tirdzniecības apjoma, un mēs varam teikt, ka mēs redzam pirmās atgūšanās pazīmes. Es tagad negribētu runāt par eh, cenām, bet tik tiešām cenas vada. Uh, Eh, pieaugums eh, preču grupu cenās un eh, kas ir, kas ir pieaudzis no vēsturiski zema līmeņa. Tādējādi preču grupas bija ar zemākām cenām pēdējo gadu laikā. Tālāk runājot par pārtiks krīzi, mēs par to dzirdām, dzirdām mazāk, jo Eh, cenas atsevišķām šīm preču grupām ir kritušas, taču nav krities eh, pieprasījums pēc eh, pirmās nepieciešamības precēm, un mēs turpinam norādīt, ka pieprasījums ir galvenais faktors. Taču es arī nedomāju, ka pieprasījums pamat precēm jo cilvēkiem ir nepieciešama pārtika. Katru dienu, kad šis pieprasījums būtu mazinājies, ir mazinājusies un zudusi e, pirktspēja. Un arī iespējams jānorāda, ka, un es teikt pārēju uz pie trešā jautājuma, bezdarba līmeņiem. E, tuvāko mēnešu gaitā pieaugs. Mums ir skaidri par bezdarbu. E, Eiropā tie jau rakstāmi ar diviem cipariem, un bezdarbs būs vērojams ilgākā termiņā nekā citu ekonomikas rādītāju atgūšanās. E, taču jānorāda, ka šie jautājumi ir svarīgi ne tikai Eiropai, bet arī visām tām valstīm, kas ir atkarīgas no lieliem tirgiem, kā Eiropas Savienības, un e, noturot šos e, tirgus virspusē, mēs varam daudz maz nodrošināt nepieciešamo ienākumu, lai varētu iegādāties pirmās nepieciešamības preces. Un ja cenas turpina būt zemā līmenī, tad varbūt mēs, tad mums nebūtu jārunā par pārtiks krīzi. Jā, es gribētu turpin priekšsēdētājs parunāt par atsevišķu cenu kritumu no 270 eh, eiro. Šeit bija runa par graudu cenām. Nākamais jautājums. Paldies par uzstāšanos ja es varētu izdarīt eh, kopsavilkumu, eh, tad eh, tirzniecība nav krīzes, krīzes iemesls, un lielos vilcienos tirzniecība varētu būt risinājums krīzei. Tas, tam, kam es nevaru piekrist šajā prezentācijā, tas, ka tirzniecība tiek atrauta no sistēmas kopumā. Manuprāt, šodien visos uh, Eh, visas oficiālās runas apstiprina to, ka ir sistēmiska krīze, ka ekonomikas, finanšu, tirdzniecības jautājumi ir nesarojami saistīti un saistīti arī ar eh, pārtiks krīzi. Eh, un tas parāda to, ka visa šīs krīzes ir saistītas. Un man gribētos struktūrālā veidā redzēt, Kāda tad ir eh, liberalizācijas un deregulēšanās politiku eh, atbildība eh, pār šādas krīzes iestāšanos? Pārtiks krīze ir, ir, ir pasaules lauksaimniecības tirgus krīze, un tad šeit mums ir jārunā arī par bi bioloģisko daudzveidību, un Man šķiet, ka e, tirzniecības jautājumus mēs nevaram atraut no pārējiem jautājumiem. Tāpat arī mēs runājam par Kari fórumu un par AKK e, valstīm, un mēs esam e, nolikuši malā nodokļu paradīžu jautājumus. Mēs runājam par Ķīnu, par citiem jautājumiem, taču mēs atraujam tādajādi banku jautājumu, un jautājums ir par to, kā varētu uh, veidot tādu diagnostiku, ar kuras palīdzību vismaz eh, nes, nesadalītu e, šķēlīties e, visas šīs krīzes un pēc tam, ne, ne, varētu, e, pēc tam neapgalvotu, lūk, krīze uz mums neattiecas. Taču mums vajadzētu domāt par to, kā izvairīties no tā, ka liberalizējot finanšu tirgus netiktu radīt apstākļi tuvāko mēnešu laikā vēl dziļākai finansiālai krīzei. Un visbeidzot, jūs norādāt savo, savā dokumentā to, ka Doha varētu būt virzītājs spēks starptautiskai tirzniecībai un izaugsmēji. Man ir tāds iespējas, es 2001. gadā biju Dohā un eh, man ir tāds iespējas, ka tiek, eh, eh, ka, ja struktūrālā krīze, kur attiec uz visu sabiedrību ekonomiku, tad, manuprāt, ka ir jārunā nevis par e, paļāvības atgūšanu, bet jārunā par jautājumiem pēc būtības. Un mans, mans jautājums komisijas pārstāvim, kā tad mēs varam izvērtēt e, liberalizācijas ietekmu uz krīzi? Eh, tālāk, kā tā ietekmē un, un virza tālāk mūsu tirdzniecības politiku, un tālāk, kādā veidā šie eh, krīzes sistēmiskie raksturi varētu tikt eh, izvērtēti, lai nebūtu tā, ka viens runā par uh, Eh, ekonomisko krīzi, viens par sociālo daļu, eh, cits vēl par, par, par vides daļu, bet lai mēs veidotu tādu visaptverošu pieju un lai mēs varētu eh, vislabākajā veidā pielāgot mūsu politikas nākotnē. Paldies! I, I es varu tikai piekrist, ka mums ir nepieciešama sistēmiska pieeja, un es nedomāju, ka mēs esam pārāk tālu no tādas. Tas veids, kā mēs eh, eh, redzam darba kārtību, un tas attiec uz G20 samitu, tai skaitā, mēs redzam, ka jautājumi tiek skatīti eh, ar vienlīdzīgu nozīmi. Mēs redzam, ka tirzniecības jautājumi šeit ir ar nozīmīgu lomu un arī e, e, Londonas, e, Londona apspriežot šos jautājumus, tie netika nodalīti atsevišķi kā atsevišķi sistēmas, taču iespējams, ka mums vajadzētu mēģināt paturēt uzsvaru uz šo saikņu noturēšanu un arī arī apzināties to, ka daudz e, pusīgā e, sistēma ir ļoti nozīmīga, un mums ir e, mums ir izstrādāta strīda risināšanas procedūra un sistēma, kuru varētu uzteikt par tās efektivitāti, mums ir noteikumi, e, kas, kuri, kā jau es sacīju iepriekš, lielā mērā ir palīdzējuši izvairīties no protekcionisma. Un, lai e, to mazliet ilustrētu, ja nebūtu PTO noteikumu, ko tad valsts varētu darīt ar saviem tarifiem, un ja šīs valstis izlēmtu pacelt tarifus, tad mums būtu iespējams papildus 350 miljārdu zaudējumu pasaulē. E, ja šādas tirdzniecības politikas būtu pārāk vaļīgas. Un e, tāpēc arī komisija ar savu sistēmisko pieeju mēģina šos jautājumus risināt. Mēs mēģinam veidot integrētu pieju, mēs skatām sociālos vides jautājumus, ilglaicības jautājumus, noslēdzot tirdzniecības nolīgumus, un es gribētu tāpēc piekrist, ka Tas ir veids, pa kuru mums, eh, eh, veids un ceļš, pa kuru mums jāturpiniet, un tas būtu pareizais risinājuma veids. Paldies! Chairman, and, uh, the... Paldies, priekšsēdētāji! Saka, Binkler kungs, paldies par visu sniegto informāciju. Pavisam īsi gribu atgriezties pie jautājuma par protekcionismu, un es te pilnīgi piekrītu Deivid teiktajam. Mēs varam novērot to, ka šobrīd notiek tāds ļoti gudrs inteliģents protekcionisms, eh, veidojot dažādus veiklus pasākumus. Es gribētu tikai skaidri norādīt sekojošo jūlijāni, ja nemaldos PTO ikgadējā pārskatā par 2009. gadu. Eh, Paskāls Lamī norādīja ka protekcionisms ir mazinājies. Vakar mēs uzkrausījām ģenerāldirektoru, kurš uzska, uz, uzskatīja, ka situācija nav tik slikta, un arī jūs, referentkungs, uzskatāt, ka situācija nav tik ļauna, bet eh, mēs eh, uzklausām arī konkrēto nozaru pārstāvis, kas saka pretējo. Tā, tad jautājums ir tāds. Vai eh, komisijas mandāta noteikšanā svarīgs būs protekcionismu jautājums? Vai mēs varam saņemt par to kaut kādu e, diezgan drošu informāciju? Vai arī mums vairāk būs jāuzklausa dažādu nozaru pārstāvi, ka mums tomēr ir iemesls uztraukties un domāt par kaut kādu protekcionismu? Otrā tēma, otrais jautājums par to, ko jūs stāstījāt par šo krīzes uzsākšanos un recesijas uh, problemātiku. Jūs runājat par šo sinhrono notikumu gaitu. Uh, Bet varbūt, ka izēja no šīs krīzes nebūs tik sinhrona, tik vienlaicīga, jo ir eh, dažādas valsts, kuras ir paredzējušas atšķirīgas eh, krīzes izējas stratēģijas. Eh, vai komisijas viedoklis ir tāds, ka mums vajadzētu domāt par šādu iespēju, ka valsts no šīs krīzes atgūsies dažādos ātrumos un ka uh, globāli raugoties varētu būt reģioni, kas ātrāk izkļūst no krīzes, citi lēnāk, un varbūt tādā gadījumā mums vajadzētu uh, kaut kā virzīt Eiropas uh, nozares ražošanu uz kaut kādiem konkrētiem uh, reģioniem, lai, tā teikt, saskaņot šo izkļuvu no krīzes. Un vēl pavisam īsi runājot par uh, atveseļošanos. Mums ir Eiropas uh, Savienības uh, ekonomikas atvesļošanas plāns, uh, kurš jau ir aptuveni gadu vecs. Mums ir mazo uzņēmumu darbības akts. Gribētu jautāt, vai komisija plāno veikt kaut kādu pārskatu vai analīzi par to, kāda ir bijusi ietekme rezultātu šo pasākumu veikšanai, tātad vienu gadu pēc šo pasākumu uzsākšanas, jo uh, piemēram, mazo un vidēju uzņēmumu piekļuvu finansējumam un citi, tie ir jautājumi, kas ir ārkārtīgi svarīgi, manuprāt, šajā atvesļošanās laikā. Un uh, tur ir liels uh, Eiropas Savienības tirdzniecības potenciāls tajā. Nemaz nerunājot par to, ka, ja Eiropas Savienība veiksmīgi izies no krīzes, tad tas nozīmē, ka visām dalību valstīm jāiziet no krīzes, bet šķiet, ka šobrīd šāds scenārijs, tātad vienlaicīgi izkļūšana no krīzes, nav paredzams. Paldies par visiem šiem jautājumiem. Saka referents, centīšos pavisam īsi atbildēt, un ja es aizmirstīšu kādu no jautājumiem, tad atgādiniet, un es pie tā atgriezīšos. Par protekcionismu. Manuprāt, ir zināma atšķirība dažādi redzes viedokļi, nianses šajās debatēs. Tā ir, ja mēs raugāmies uz konkrētiem sektoriem un valstīm un uzņēmumiem, tad uh, vienas valsts eksporta ierobežojumi, eksporta ierobežošanas pasākumi var būt ārkārtīgi smags šoks kādam uzņēmumam, kas ir konkrētajā valstī ļoti bijis atkarīgs no eksporta. Un mums ir jāsaprot, ka šāda ir dažāda pasākuma reālā ietekme. Komisija ir izveidojusi ļoti aktīvu un dinamisku uzraudzības mehānismu uz divpusējiem pamatiem veicot konsultācijas ar biznesa sektoru. Katra barjera, katrs šķērslis, kas ir identificēts un kas tiek uzskatīts par diskriminējošu, kas ir uh, uzlikts, uh, lai iziet no krīzes, bet kam ir negatīva ietekme, tad tātad attiecībā uz šādiem šķēršļiem mums ir šī ziņošanas un uzraudzīšanas sistēma, un mēs attiecīgi ziņojam uh, Uh, konkrētai komitejai un pat PTO, jo arī PTO veic tādu globālu uzraudzīšanas procesu, un arī PTO ir iesaistījusies uh, visā šajā sistēmiskajā uzraudzībā. Tomēr, ja es varētu izteikt šādu salīdzinājumu, uh, Šīs debats ir līdzīgs debatēm par uh, pretdempingu pasākumiem. Uh, kāds varbūt saka, ka pre pretdempingu pasākumi nav svarīgi, bet ja mēs skatāmies, uh, cik lielu tirzniecības apjomu skan, skar pretdempingu pasākumu, tad mēs redzam, ka šī daļa ir diezgan liela. Kopējā ietekme uz uh, pasaules tirzniecības plūsmām šiem individuāliem protekcioniskajiem pasākumiem, ja mēs visus tos uh, saliktu kopā, precīzi cipari man nav, bet uh, man ir tāda sajūta, ka ietekmas tirzniecības plūsmām no šiem atsevišķiem protekcionismu pasākumiem ir ļoti ierobežota. Tātad tāpēc arī šie dažādie viedokļi. Vieni saka, ka protekcionisms ir sistēmisks drauds, Citi atkal saka, ka tas nav ārkārtīgi svarīgs jautājums. Jā, to, protams, nevar aizmirst. Mēs nedrīkstam būt pašapmierināti. Tas ir jāpatur prātā. Tāpat jāatcerās arī, ka bezdarbs ir ļoti augsts. Bet, ko es gribēju teikt, papildus šiem sistēmiskajiem elementiem mums ir uh, vēl citi ļoti būtiski jautājumi, un arī tos ir ļoti uh, nopietni jārisina. Tālāk par G20 un Pitsburgu. Es domāju, ka ir pāragri kaut ko teikt, un es šeit negribētu izteikt prognozes un uh, par kādām oficiālām pozīcijām, ko komisija varētu paust. Bet mans personīgais viedoklis ir tāds, uh, ka vajadzētu G20 vismaz atkārtot šo apņemšanos, ka būtu nepieciešams saglabāt šo ambīciju līmeni. Ir jāatzīst, ka izaugsme ir svarīga, šobrīd varbūt mēs varam atzīt, ka mēs esam šo recesiju pārvarējuši, bet nav skaidrs vēl, cik stabili ir atkal augšupēja izaugsme. Protekcionisms, manuprāt, kā tāds nav bijis problēma, bet tirzniecība nepieciešams veicināt, paredzot dažādas finansēšanas mehānismus. Runāt par sinhronizēto vai nesinhronizēto izkļuvi no šīs krīzes, manuprāt, tas ir ļoti interesants jautājums, par ko šobrīd notiek debats, un, manuprāt, mēs redzam pierādījumus tam, cik dažādi varētu būt šī izēja no krīzes. Ir, piemēram, straujas attīstības valstis, eh, kā Ķīna, piemēram, kuras jau uzrāda pozitīvus rādītājus, bet ir citas valstis, kuras uzrāda gluži pretējus rādītājus. Pēdējā statistika mūsu rīcībā norāda uz to, kā arī Eiropas Savienībā valstu spēja kapacitāti izkļūt no krīzes eh, šajos sākotnējos apstākļos ir ļoti nevienlīdzīgas. Mēs esam eh, saņēmuši konkrētus signālus no Vācijas, no Francijas, kur šī situācija varbūt ir tāda līdzīgāka, bet, eh, kā jau es teicu, fakti parāda, ka šī atkopšanās no krīzes Eiropas Savienībā un arī pasaulē ļoti nevienāda, un tas atkal manuprāt, izpaužas kā divi secinājumi. Tas tikai parāda, cik ļoti svarīgs ir eh, vienotais tirgus un cik svarīgi ir paturēt globālos tirgus atvērtus. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai Eiropas Savienības uzņēmumi varētu izmantot to pozitīvo atvesļošanos, kas notiek Ķīnā un citur pasaulē. Ir svarīgi, lai Eiropas Savienības uzņēmumiem būtu pieeja lētiem izējumateriāliem un lai tādā veidā varētu nodrošināt samērā lētu eksportu un attiecīgi pozitīvi ietekmēt izaugsmu. Runājot par citiem pasākumiem, kādus komisija jau ir uh, izvērsusi, piemēram, šīs mazās uzņēmēja darbi, darbības veicināšanas uh, likums. Tirzniecības ģenerāla direktorāts noteikti uh, veiks uzraudzības darbu par šo finansēšanas piešķiršanu. Mēs uh, izstrādāsim ziņojumu par tirzniecības finanšu izmantošanu, jo par to, kā finansējums tiek uh, izmantots. Un ir jāskatās, kāda gal galā ir uzņēmuma spēja atrast tirgus un attiecīgi pieteikties un izmantot eh, eksporta kredīta aģentūru līdzekļus. Mani kolēģi, jāsaka, ir ļoti aktīvi darbojušies šajā jomā un arī citās jomās, ko jūs minējāt. Jā, mēs tik tiešām cenšamies būt aktīvi un cenšamies nodrošināt to, lai tirzniecība būtu daļa no šī risinājuma. Liels paldies! Eh, mūsu referentam Jūsu sniegums tiešām bija izcils, es ar lielu interesi to pats uzklausīju. Es uh, raugos, ka šajā telpā četri koordinātori klāt. Mēs vakar koordinātoru sanāksmē tieši runājām par eh, to, kādas uzklausīšanas mēs varētu organizēt tuvākajā laikā. Varbūt, ka mēs varētu organizēt kopīgu uzklausīšanu ar ekonu komiteju un tirzniecības komiteju, jo visi šie jautājumi ir tik cieši savstarpēji saistīti, kā jūs norādījāt. Kad es uzdevu savu jautājumu, jā, es saprotu, ka tas varbūt nav jūsu diskusija tiešais jautājums, bet visa šī situācija ir ļoti tad savījusies, un varbūt mēs varētu organizēt kādu kopēju uzklausīšanu, un visi kopēji varētu gūt kādu labumu. Tāpēc vēlreiz pateicos komisijas pārstāvim, pateicos visiem par to, ka bijāt klāt. Neaizmirstiet, ka mēs eh, šodien vēlāk.